Okay, dear colleagues. Dargie kolēģi. Good afternoon. Labdien. Sāksim mūsu sanāksmi. Darba kārtības pieņemšanas pirms. Uzskatām par pieņemtu. Paldies. Tālāk protokolu apstiprināšana iepriekšējām sanāksmēm, kas notika 26. maijā un 15. un 16. jūlijā. Pār protokolu. Lūdzu, Burkhard. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlētos izteikt vienu piezīmi, respektīvi labojumu par eh, to. Runa tātad ir par 26. māja sanāksmes protokolu. Piektais punkts - balsošana. Struktūrālai pasākumi kredīti iestāžu noturības, tātad eh, banku struktūras reforma. Šeit ir rakstīts 29 pār 30 pret, nevienam neaturoties. Pitikainens kundze sekretariātam paziņoja, ka viņas balsošanas ierīce nedarbojās, un viņa balsoja par. Tas nozīmē 30-30. Nu, gala rezultātu tas nemaina, joprojām noraidīts, bet to vajadzētu šeit izlabot. Un kamēr eh, nav eh, apstiprināts protokols, tikmēr mēs varam to izlabot. Plenāra sēdē mums ir tāda pašnoteikuma. Nu, tā es vienkārši gribēju piezīmēt. Uh, what? yeah, yeah, no, I, I can, um, unless you have to tell me something, I reply. Uh, okay, uh, I mean, I received the. Es saņēmu Pietikainens kundzes vēstuli, varam ņemt vērā šo vēstuli, atsaucoties uz protokolu, bet balsojumu rezultātu retrospektīvu mainīt nevaram. Ja es pareizi saprotu, balsojums tika reģistrēts. Varbūt tā bija tehniska kļūda, bet Elektronisks balsojums tika reģistrēts, un eh, mūsu norādītais eh, skaits iekļauj viņas balsi. Mēs nevaram šobrīd uzsākt izmeklējumu par eh, balsošanu. Es pārbaudīšu, mēs katrā ziņā iekļausim protokolā atsauc uz viņas vēstuli, bet es būtu piesardzīgs un nevēlētos šobrīd mainīt balsojumu, jo gal galā pēc būtības balsojums nemainās, iznākums negaidās, tā ir tehniska lieta. Es nevaru šobrīd sniegt gala atbildi, man ir jākonsultējas, tad varam šobrīd atlikt eh, protokolu apstiprināšanu šai sanāksmei, un tad, kad būs notikušas konsultācijas ar parlamenta dienestu par ierasto procedūru šajā jautājumā. Elīza, Jā, tieši par šo pašu jautājumu. Es biju klāt balsojumā, un es neatceros nekādu iepriekšēju paziņojumu. Un kā parasti tiek paziņots, ka ierīts nedarbojas. Protams, ka mēs varam izlasīt vēstuli, bet nevaram mainīt to, kas publiski ir paziņots sanāksmē, jo tad mēs sāksim eh, mainīt kaut ko no jau notikušās sanāksmēs ar dažādiem kritērijiem. Labi, pārbaudīsim šo lietu un tad atgriezīsimies pie tās. Tad šobrīd atliekam protokolu apstiprināšanu līdz nākamai sanāksmai vai varbūt uz rītdienas sanāksim. Un tagad pirms pāriet pie 3, 4, 5 punktu man ir jāinformē kolēģi. Paziņojums pats būs vēlāk. Tātad Eh, ir eh, koordinātoru lēmums mainīt mūsu procedūru attiecībā uz uzstāšanās laiku, pāriesim pie automātiskas sistēmas. Par mikrofona atslēgšanu pēc atvēlētā laika. Redzēsim, kā tas darbosies. To sāksim šobrīd jau. Jābrīdina kolēģi jau šobrīd. Mikrofons tiks izslēgts pēc atvēlētajām piecām minūtēm. Tāpat arī koordinatori prasīja sākt sanāksmes nevēlākā 5 minūtes pēc uh, nozīmētā laika. Es tad aicinātu arī īstenot šos lēmumus, aicināt kolēģis ierasties saulaicīgi, jo citādi man būs jāsāk sanāksmes pat, ja kolēģi nav klāt. Un tas nebūtu jauki. Labi, ejam tālāk pie 3, 4, 5 punkta kopīgi. Tās ir uzklausīšanas, kur ir trīs aģentūru priekšsēdētāji. Kā jūs zinat, saskaņā ar EZA eh, e regulas 50.1 punktu. Tās nav gluži juridisks eh, pienākums, bet katrā ziņā patīkami īstenot šo patīkamo sadarbību ar visām trim aģentūrām, uzraudzības aģentūrām, un, protams, ir jautājumi, kur mēs esam viensprāts, kur mums ir dažādi viedokļi, lietas, kur varbūt vajadzētu uzlabot, bet kopumā man personīgi jāsaka, eh, ka esmu ļoti apmierināts ar mūsu sadarbību ar eh, trim uzraudzības eh, aģentūrām un to priekšsēdētājiem. Ar to arī sveicu jūs Protams, ka es sagaidu diskusiju, kā jau tas parasti ir bijis, saskaņā ar uh, tiesisko pamatu, un domāju, ka mēs šobrīd esam ļoti svarīgā brīdī ar uh, vienotā noteikuma grāmatu, tās mandāts tātad ir spēkā, un uzraudzības loma kļūst aizvien svarīgāka arī sagaidu, ka tas būs viena no lietām, eh, ko trīs priekšsarētāji uzsvers. Mēs, protams, sāksies, sāksim ar Maijeru kungu, kurš ir eh, uzraudzības aģentūra kopīgās komitejas priekšsarētājs un ESMA priekšsarētājs, vērtspapīra un tirgus iestāde. Pēc tam Gabriela Bernardino, 5 minūtes, Un eh, tālāk, ja tas būs piecām minūtēm, Stīven, lūdzu, vārds tev. Paldies, Roberto, par šo jauko ievadu un pozitīvajām piezīmēm attiecībā uz sadarbību starp ekon un uzraudzības aģentūrām. Tas no, nu, bija ļoti patīkami dzirdēju, ka jūs ļoti stingri ierobežosiet atvēlēto laiku, tāpēc ķersimies uh, uz reiz klāt pie satura. Ceru, ka nepārsniegšu atsauc laiku. Priekšsarētē kungs, godātie deputāti, 2015. gadā ESMA vada Eiropas uzraudzības iestāžu komitejas darbu Un savā priekšsēdētāja amatā es vēlos uzsvērt galvenos eh, sasniegums pēdējos 12 mēnešos. Kopīgā komiteja joprojām ir fórums, kur koordinēt eh, darbību un apmainīties ar informācijas ar Eiropas uzraudzības aģentūrām. Šādi es vēlētos uzsvērt, ka mūsu eh, galvenais uzsvars ir vērsts uz patērētāju aizsardzību un pār nozaru risku izvērtēšanu Eiropas Savienībā. Tāpat mēs esam sasnieguši ievērojumu progresu tajās eh, vienoto noteikumu grāmatu jomās, kas skar banku, apdrošināšanas un tirgu sektorus. Vecpapīrošana, piemēram, eh, finanšu konglomerātu jautājumā. Vispirms eh, vēlos runāt par patērēta aizsardzības jomā sasniegto. Mūsu normatīvais eh, darbs koncentrējies uz PRIPS pārsvarā, kur mēs esam publicējuši divus diskusiju dokumentus un novembrī publicēsim trešo. Daram visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka eh, galvenie informatīvie dokumenti ļaus patērētājiem saprast un salīdzināt investīciju un apdrošināšanas produktus. Tāpat esam konsultējušies Eh, par vadlīnijām attiecībā uz šķērspārdošanas praksi. Tāpat arī esam izvērtējuši automatizācijas un finanšu konsultācijas eh, jautājums. Tāpat arī eh, EZA Frankfurtē organizētās informatīvās dienas, kad mēs varējām apmainīties ar viedokļiem ar patērētāju pārstāvjiem. Uh, Tāpat attiecībā uz kopīgo un pārnozaru riski izvērtēšanu kopīgā komiteja publicēja divus ziņojumus, kurā izvērtēja Eiropas Savienības finanšu sistēmas galvenos riskus. E, to skaitā minēta ilgstoša vāja ekonomiskā izaugsme Eiropas Savienībā, zemas procentu likmes, e, tāpat arī finanšu iestāžu zemā peļņa. Kopīgā komiteja ir izvērtējusi arī riskus banku un apdrošināšanas sektoros un noteikusi eh, politikas reakcijas virzienus. Vēlos pievērst jūsu uzmanību normatīvajam darbam, ko veikusi kopīgā komiteja. Divi galvenie normatīvie mandāti par finanšu konglomerātu eh, tiesību aktu, kas kopīgie tehniskie standarti eh, maksāt nespēju divi, insolvency two, darbu pabeigsim šomēnes, cerams, un tāpat arī e, darbu pie um, direktīvas pret nu, naudas atmazgāšanu. Maijā mēs publicējām ziņojumu, kurā tika identificēti trūkumi Eiropas Savienības um, likumdošanā šajā jomā, un uh, Eh, minējām arī ieteikums, eh, kas būtu īstenojami CMU projekta ietvaros. Atzīstot eh, ekon pozitīvo sniegumu, šod mums jāatzīmē, ka strādājam ar resursiem, kas nav pietiekami, lai mēs adekvāti varētu pildīt savus pienākumus. Pašreizējais 2016. gada budžeta projekts neuzlabo situāciju un dažos gadījumos pat pasliktinā ESA aģentūras situāciju es eh, aģentūras būs spiestas eh, palielināt eh, to nododamo lietu skaitu, kas tiks vai no atcelts vispār vai novēlot pabeigtas. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā mums jāuzsver laba sadarbība, kas ir ļoti svarīga, tāda sadarbības ar aģentūrām un ekonu komiteju. Mums ir jāievēro arī uh, Eh, noteikumi, kas ir iekļauti dibināšanas regulā, un eh, regulāri jāīsteno viedokļa apmaiņa. Mums ir jāsniedz gan mutiski, gan eh, rakstiski atskaites attiecībā uz to, ko uzraudzības padomas dara un kādi normatīvie lēmumi ir pieņemti. Pāriešu tālāk par konkrēti esmas darbību. Ko paveikusi esma iepriekšējā gadā? manuprāt, ir svarīgi sasaistīt to ar dibināšanas mērķiem, respektīvi iemesliem, kāpēc uh, Eiropas parlaments kopā ar kom padomu komisiju vispār dibināja ESMA aģentūru, lai stiprinātu patērētā aizsardzību un regulētu, uzraudzītu tirgu darbību. To mēs veicam divos veidos sastādot finanšu tirgiem vienotu noteikumu grāmatu un tālāk jau pārbaudot, vai tā konsekventi tiek ievērot visā Eiropas Savienībā, vai no nu caur konverģenci, vai caur tiešo uzraudzību kredītu reitingu aģentūrām un depozitārijiem. Vispirms attiecībā uz vienoto noteikumu grāmatu. Pagājušajā gadā, balstoties uz mandātu, primārajā likumdošanā, esam izsnieguši vairāk kā simts eh, tehnisko standartu vai konsultāciju. Tas viss ir palīdzējis uzlabot caurskatāmību finanšu tirgos un uzlabot eh, tirgus dalībnieku darbību, kas eh, ir temats, kas cauri visu mūsu otrā līmeņa darbību. Tā skaitā MIFID 2, MIFIR, MAR, EMIR, CRA un CSDR izstrādājot noteikums, kas e, nes lielāku gaismu finanšu tirgiem, ESMA risina asimetrijas e, problēmu informācijai, e, palīdzētu investoriem un labāk ļautu arī um, regulātoriem veikt uzraudzību. Mums, protams, ir jāizvērtē iegūmi un izmaksas un jābalstās uz pārbaudītiem faktiem, jo tas ietekmē finanšu tirgu. Piemēram, attiecībā uz atskatāmības prasībām uh, pirms un pēc tirdzniecības mēs esam veikuši lielu datu ievākšanu un analīzi sadarbībā nacionālajiem regulātoriem. E, šai kontekstā es vēlētos pateikties Reikonu komitejai par viedokļu e, apmaiņu attiecībā uz caurskatāmību pirms un pēc darījumiem, tāpat arī attiecībā uz MIFI 2 un MIFIR e, un piekļuvi CCP es nodrošināšu, ka šī mēneša beigās eh, uzraudzības padomē tik ņemt vērā jūs sniegtie viedokļi. Konsultācijas un komunikācija ir ļoti svarīga esma darbībā, sagatavojot noteikumus. Mēs esam apjomīgas konsultācijas veikuši ar daudzām iesaistītajām pusēm, ļaujot eh, caur dažādiem kanāliem eh, viņiem sniegt šo informāciju. Šajā darbā esam arī uzlabojuši E, finansēšanas kanāls Eiropas Savienības kapitāla tirgos. Esam snieguši e, arī konsultācijas e, Eiropas komisija par riska kapitāla fondiem, vērtspapīrošanu. Un tāpat arī vēlamies atzīmēt, ka esam piedalījušies plašās debatēs par kapitāla tirgus savienību, CMU. Un uh, Rēģēšu arī uz jautājumiem, kas eh, saistīti ar kredīti informāciju un MVU un pārobežu eh, darbību investīciju fondos kā UCITS. Tāpat mēs esam eh, strādājuši tur, kur mūsu darbība ir visvairāk nepieciešama. MIFIR gadījumā mēs uzskatījām, ka ir nepieciešama centralizēta IT sistēma, kas ievāktu datus par finanšu instrumentiem no aptuveni 300 tirzniecības vietām visā Eiropas Savienībā, aprēķinātu eh, sliekšņus caurskatāmībai un likviditātei un publicētu visu šo informāciju vienā vietā. Un eh, mēs tad eh, paļaujamies uz to, ka šīs vienotais tirgus arī darbosies tad labāk. Protams, ka šeit ir nepieciešama harmonizētas uzraudzības prakses un vienota noteikuma grāmata, un ar uzraudzību nepieciešama arī konverģencei. Uh, Mēs strādājam pie vairākām profesionālajiem izvērtējumiem attiecībā uz datorizētu tirzniecību, taisnīgu informāciju, patiesu informāciju eh, patērētājiem. Tāpat mēs plānojam lielāku skaitu apmeklējumiem uz vietas, lai pārbaudītu šo praksi. Attiecībā uz profesionālo izvērtēšanu esam arī eh, snieguši atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem un atzinumus. Eh, ir nepieciešams eh, risināt riskus, kas eh, saistīti ar šīm jomām. Ir jānodrošina arī tas, ka CRA gadījumā metodika ir pamatot izstādāta, esam ieteikuši arī uzlabojums. Piemēram, ESMA pirmo reizi uzlika sodu CRA attiecībā uz iekšējo kontroli nepilnībām. Mēs esam virzījušies arī tuvāk eh, jēdzienam, ko varētu aprakstīt kā atvasināto instrumentu savienību. Ehm, esam veicinājuši konsekvenci un koordināciju attiecībā uz atvasināto instrumentu tirgu. Saurskatāmību e, uzrauga Eiropas Savienības līmenī tieši ESMA. 2016. gadā ESMA paliks pieci gadi, izstrādājot vienoto noteikumu grāmatu pēc krīzes eh, regulatorivā eh, reforma arī tiek īstenot, un tādējādi mūsu uzsvars būs vairāk likts uz īstenošanu, vairāk resursu būs vērsti uzraudzības konverģences aktivitātēm un eh, pamatā orientēties uz vienotās noteikuma grāmatas īstenošanu. Atgriezīšos pie CMU jautājuma. Šeit mums ir jārēģē uz pēckrīzes situāciju un Mūsu reformas e, šai jomā sniedz arī e, iespējas integrēties e, vairāk Eiropas iekšējiem tirgumu, līdz ar to tams palīdzēs uzlabot kapitāla tirgus savienību. Paldies, tik tiešām. Regulējāšā forma ir ārkārtīgi svarīga, un tāpēc mēs pilnīgā atbalstam jūs, Stīven, jūs darbā, un paldies par eh, to, ko teicāt attiecībā uz regulējušiem tehniskiem standartiem un eh, parlamenta viedokļiem, kas arī tika pausti. Tātad paldies! Katrā ziņā mēs redzam, ka pieeja ir pilnībā pozitīva parlamenta viedoklim, un tagad došu vārdu Andrē Enrija, kas ir Eiropas Banku iestādes eh, priekšsēdētāja. Paldies, priekšstādātāji, cienējamie komitejas locekļi. Ļoti liels progress ir sasniegts, lai finalizētu uh, tehniskās uh, detaļas banku sanācijas noregulējuma direktīvai un kapitāla prasību direktīvai. Uzraudzības uh, atmosfēra ir tāda, ka šī regulācija ir jānosniedz. Mēs esam apstiprinājuši vairāk kā 158 tehnisko standārts un vadlīnijas un vēl vairāk kā 117%, ko uh, banku iestāde izstrādā. Šobrīd tiek iesniegti, ir iesniegts publiskajām konsultācijām un uh, to izstrāde noslēgsies vai nu šogad vai 2017. gada sākumā. Banku iestādes uh, Mēģis ir vairāk atvirzīties no tehniskajiem noteikumiem, vairāk uz konsekventu īstenošanu Eiropas Savienībā no kompetento iestāžu puses un veikt uzraudzību attiecībā uz biznesa praksu, tirgu struktūru un uh, Eiropas uh, Savienības banku pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, cenām un tā tālāk. Citi regulējušie jautājumi, kā tādi, piemēram, kas saistās ar pasēlētāju aizsardzību, integritāti un uh, mazumtirdzniecības pakalpojumiem, tā tad uh, tas viss tiek uh, pārskatīts atbilstoši mūsu darba kārtībai. Esmu pārliecināts, ka mēs esam uh, izveidojuši tādu vienotu labu. Uh, noteikumu grāmatu, bet uh, banku atbildi uz uh, šīm jaunajām cerībām uh, Un tomēr noved, ka atkal varbūt centieni, ka ir kaut kāda vēlma apiet eh, regulējošās prasības, Mūsu centieni uzraudzīt jaunā regulēšā ietvaru sekas, tas varētu dot ieguldījumu tādam visaptvarošam pārskatam, ko arī komisija nu pat ir paziņojusi. Šis pārskats varētu būt iespēja, lai uh, izskatītu, cik šī vienotā noteikuma grāmata būs uh, elastība. Es uzskatu, ka joprojām ir pārāk detalizēta pirmā līmeņa mm, likumdošana ties mm, regulējums, un tāpēc dažas tehniskas eh, jomas noteikti varētu tikt nodots banku iestādai EBA. Tipisks piemērs šeit ir uzraudzība rūpniecības atskaitas, kur, piemēram, ir nepieciešams korekcijas ļoti bieži un templēti tāpēc ir noderīgi, lai varētu attiecīgi veikt eh, publikācijas oficiālā vēstnesī. Eh, mūsu banka iestādes darbs lielā mērā ir eh, vērts tieši uz banku sanāciju un noregulējumu. Strādājam arī pie standartiem, pa dažādiem jautājumiem, kā piemēram minimālās prasības fondiem un saistībām, un tāpat novērtējam derivatīvus, tāpat arī pie vienotā noregulējuma mehānisma mēs strādājam tomēr. Uh, Eh, kavēšanās eh, banku sanācijas noregulējuma direktīvas ieviešanā nozīmē, ka nepieciešams jauts ietvars. Ne visas dalība valsts ir nozīmējušas savas eh, nacionālās noregulējuma iestādes, un tam ir savukārt negatīva ietekme uz šīs noregulējuma kolēģija izveidošanu un tā, attiecīgi noregulējuma plānošanu. Banku iestāde un dod savu ieguldījumu arī kapitāla tirgus projektā. Tā tad nodarbojamies ar vērtspapīrošanu un mēģinam nodrošināt šo pieeju. Bet eh, viens risinājums nedara visiem, tas varētu būt kaitīgs risinājums, un tāpēc mūsu padoms komisija ir tāds, ka mēs eh, sakam, ka nepieciešams izdarīt zināms eh, nodalījums starp vienkāršiem standartiem un caurskatāmu vērtspapīrošanu un citiem produktiem. Un tāpat arī piesardzīgas uzraudzības prasības ir nepieciešams labāk kalibrēt, lai atspoguļotu uh, atsevišķu vērtspapīrošanas organizāciju struktūru. EBA strādā pie ziņojumiem, lai tāpat arī atspoguļotu šo sviras uh, mehānismu ietvaru. Šie ziņojumi uh, sniegs uh, pamatu, lai tālāk darbotos pie dažādiem biznesa modeļiem un pie reālās ekonomikas. Nesenās globālās diskusijas par uh, Eh, zaudējuma apsarpēšanas kapacitātes tlāk varētu novest arī pie tālākām korekcijām, bet ierosinātās izmaiņas lielā mērā ir atbilstošas EBA eh, e standartiem attiecībā uz eh, zaudējuma sekšanas kapacitāti. Mūsu galvenais eh, darbs tātad ir virzīties uz priekšu, nodrošināt konsekvenci riska sensitīvām kapitāla prasībām visā vienotajā tirgū. Tātad šie iekšējie modeļi, iekšējie modeļi izmantošana eh, no banku puses. Eh, banku iestāde ierosina, ka nepieciešams eh, konsekventi un konstruktīvi sniegt atpakaļējošo informāciju. Publisko konsultāciju laikā mēs definēsim arī savu ceļkārtu šajā jomā un esam identificējuši un intensificējuši savu darbu pie eh, dažādu salīdzinošo kritēriju izmantošanu, kas nozīmē, ka mēs jau tagad varam eh, varam dot zināmas norādes uzraudzīšanas iestādēm, lai tās varētu veikt rīcību, ko nepieciešams. Mēs tāpat daudz uzmanības pievēršam proporcionalitātes principu piemērošanai. Tur mēs eh, konkretizējam savu pieeju, izvēršam dialogu ar nozeru, un tas viss varētu izvērsties tādā ļoti pozitīvā darbā. Uh, Proporcionalitātes principa izmantošana attiecībā uz uh, atalgojumu rāda tāds delikāts juridisks jautājums un, mūsuprāt, ir nepieciešams uh, pirmā līmeņa tekstā attiecīgi veikt izmaiņas. Tāpat arī mēs virzam uz priekšu savu uzraudzības konverģences darba kārtību, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu iekšējā tirgus uh, integritāti pēc jaunām institucionālām izmaiņām, kas ir ieviestas Banku Savienībā. Um, uzsvars ir uz uh, līdzdalību procesos, tiek veidotas uzraudzības kolēģijas, tāpat ir um, apmācības uh, rokas grāmatas un procesu izstrādāt. Kā jūs zinat, uh, mēs vairs neveicam šos stresa testus, bet mēs esam joprojām gatavi sniegt nepieciešamos datus un caurskatāmības process arī tiks pabeigts līdz gada beigām. Uh, esam izstrādājuši jau grafiku stresa testiem nākošajam gadam, un tas tiks iesniegts eh, attiecīgi banku kolēģai. Uh, Tāpat mēs domājam arī, ka patērētājus ietekmē banku sektors, domājam par inovatīviem produktiem un praksēm, tāpat arī par virtuālo valūtu, tāpat esam izdevuši savu viedokli par eh, crowdfunding, eh, tāpat arī strādājam par internetu maksājumiem, kas attiecīgi sasaistās ar PSD2 prasībām. Tāpat digitālā banku darbība arī ir ļoti svarīgs jautājums mūsu darba kārtībā. Lielas paldies par uzmanību! Thank you to Andrejam Rija. Paldies Andrejam Rieskungam par šo ļoti izsmeļošo prezentāciju. Tālāk vārds Gabrielam Bernardīnī, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, kurātie deputāti. Pateicies mums par šo ielūgumu ierasties pie jums šodien, lai iepazīstinātu gan par mūsu sasniegumiem, gan aktuāliem izaicinājumiem. Skatoties no Eiropas perspektīvas. Un es runāšu šeit par īšo uzraudzības konverģenciju Jau tiešām kopš 2016. gada 1. janvāra vajadzēs stāties spēkā eh, solvencija maksātspējas divi jaunam regulējumam. Un mēs skatāmies, protams, kā mēs varam nodrošināt šādu konverģenci uzraudzības ziņā visā Eiropas Savienībā. Pirmais solis jau ir bijuši pirmo 12 mēnešu periods, lai nodrošinātu no savas puses mēs piedām 18 tehniskos standārtus un tas ir vērsts uz pirmkārt jau ziņošanas pienākuma un tehnisko prasību harmonizēšanu. Un tālāk sekot arī citi tehniskie standarti, kas ir no maksāts P2. Tālāk mēs skatāmies, protams, arī vispār regulatorais darbs. Daži no mūsu piedāvātajiem variantiem piedāvā tādu lielāku skaidrību, citi savukārt pilnīgi izslēdz iespējams dažādu veidu neskaidrības eh, interpretācijas dēļ. Un, protams, mēs uzskatām, protams, jānodrošina e, noteikumu stabilitāte. Un papildus mēs vēlamies arī pakāpeni skatīties, kā attīstās infrastruktūra projekti. Jau uzsāktā sabiedriskā spriešanā, jūlijā, mēs pēdām arī jaunas definīcijas un jaunas kritērijus. Un skaidri noteicam, kādā veidā mēs varam nosakām kvalifikācijas, kas ir tad jāsaprot kā infrastruktūras parādi un e, līdzvērtīgi ieguldījumi. Uh, investīcijas. Apzinoties to, ka jauna likumdošana vienmēr ir apgrūtinoša īpaši mazajiem uzņēmumiem, mēs vēlamies arī, protams, balstīties šeit uz samērīgumu principu. Samērīgumu ir jāsaprot jau arī, ka mēs piedāvājam izmantot zināmas tādas šīs formas, ja veidu uh, templates, un uh, tas iekļaus arī šajā maksātspēja divi. Un tas tādā veidā ļautu samazināt nozīmīgas uh, apjomā izmaksas. Ja mēs skatāmies arī papildus eh, šeit mums piedājas T4U, tad eh, Tool for Undertakings, tas ir atkal veids, kā mēs varam samazināt izmaksas un varam piedāvāt ek dokumentu eksportu. Šis eh, T4U ir jau aprēķinos, ka aptuveni 1200 uzņēmumu varētu tos izmantot. Tālāk, ja mēs skatāmies nākošais solis, kur mēs vēlams tehniskās informācijas pieejamība, uh, Uh, un būtiskums, ka tas vienmēr ir aktuāli, tas jau ir skaidrs solis un virziens, kurā mēs virzamies jau kopš uh, februāra. Un mēs vēlamies, protams, uzlabot šeit dažādu veidu atbilstību. Jo, ja skatāmies materiālā ziņā, tur mēs varam visdažādākos uh, arī elementus, gan, protams, uzraudzības klātbūtne, gan arī uh, valstu uh, eksponēšana, ja pakļaušana dažādu veidu riskiem, tie ļoti nopietni soļi. Tādēļ mēs vēlamies, protams, apkopot uzraudzības praksi dalībvalstīs. Un tādēļ mums jau ir bijuši 18 dažādu veidu vizītes dalībvalstīs un pie viņu uzraudzības iestādēm. Un mēs īpaši esam uzsākusi ciešu dialogu ar Rumānijā, jo mēs vēlamies uzlabot šeit uz uh, situāciju uzraudzības ziņā. Mēs esam gan piedāvājuši jaunu uh, bilanču kārtību, kas tāds, ka apmēram 80% no visas Rumānijas tirgus un tāpat arī daudziem citiem uzņēmumiem, kas piedāvā apdrošināšanas pakāpojums, nu, un šeit mūsu piedāvātā palīdzība tiešām nodrošināja daudz eh, būtisks ieguvumus um, patērētu aizsardzībai Ungārijas apdrošināšanas tirgū. Tālāk mēs runājam par starptautiskiem standartiem apdrošināšanas jomā. Mēs, protams, pārstāvam arī starptautisko uh, apdrošinātāju asociāciju, un viņu darbs ir bijis ļoti svarīgs arī Eiropas mērogā. Uh, Um, tālāk par patērētāju aizsardzību. Tā ir ļoti svarīga mūsu misijas daļa, arī virzoties prioritātēm. Nu, kopā mēs strādājam arī piedāvāt tātad tālāk jau īstenot šeit arī jauno direktīvu. Mēs te balstāmies tādu uz risku bāzētu uzņēmumu kompetentu uzraudzību. Šis ietvars ir vērsts uz tieši to, lai nepieļautu zaudējumus patērētājiem, nevis tikai reaģēt jau nokavēti. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šādu ietvaru palīdzību mēs spējam jau laicīgi pamanīt dažādu veidu pārvaldības nepilnības un nepamatotas riskus. Par pensijām. Mēs, protams, strādājam šeit pie profesionālā, jeb arotpensiju uh, produktu piedāvājuma, Un mēs vēlamies, lai šagad, no šā gada jūlija būtu visiem skaidrs, pieejams, vienkārši uzticams, standartizēts uh, Eiropas produkts, ko mēs saucam par PEP. E un tas atbilst arī, arī kapitāla savienības izveidas idejai. Tālāk par finanšu stabilitāti. Šeit mēs, protams, strādājam kopā arī citiem, un mēs skatām šo tam Eiropas mērogā. Uh, Mēs vēlamies, lai mēs varam spētu arī pārbaudīt, veikt šīs pārbaudas Eiropas saimnības mērogu stresa testus un arī tos piemērotu aero, Eiropas apdrošināšanas uzņēmumiem, lai nodrošinātu, ka tās pilnībā atbilst Solvency 2, jeb maksātspējas 2 mm, prasībām. Un tas varētu prasīt, lai arī šīs apdrošināšanas prēmijas tiktu pielāgotas attiecīgi krīzes situācijām, ņemot vērā stresa testu uh, Uh, rezultātus. Un mēs vēlamies, protams, noteikt, kāds ir visneaizsargākamākie punkti, un atkal, lai mēs tiešām nodrošinātu vispār uzraudzību. Un mēs to arī, iespējams, kā arī jau šāds stress tests pārbaudas pievērsīsim uh, pret aroda pensijām. Jo te ir ļoti svarīgi, lai mēs arī skatītu šāds jautājums, lai Mēs nepieļaujam dažādu veidu kapitāla vērtību kritumu. Ja mēs skatāmies, mēs apkopojam arī kvantīvus datus un skatāmies arī uzraudzības pieeju. Mums arī ir jāpabeidz vēl, protams, pašu institīvu darbs. Tas būs nākošais gada pirmais ceturksnis un iespējams arī sagatavosim atzinumu, kādā veidā varam novērtēt uh, solījumus, kas tiek sniegt pensiju ziņā un to ilgspējību. Un vēl, vēlos norādīt turpmākiem soļiem. Pirmkārt, nu, regula darbības nu, posts novērtējums, jeb stāšanās spēkā novērtējums. Un te mēs vēlamies visu laiku rēģēt uz šīm konstatētām problēmām, un īpaši tad, piemēros, e, tieši sekosim e, maksātspējas divi regulas e, tā, darbībai, lai tas negatīvi neietekmētu patērētājus. Un otrkārt, un šī konverģence, uzraudzības konverģence. Nu, mums ir bijis nozīmīgs progress, veidojot kopīgu Eiropas uzraudzības tādu tradīciju izpratni. Mēs tomēr uzskatām to par milzīgu darāmo la, darbu lauku. Mums jau ir izdevies pierādīt šīs uh, kopīgās uzraudzības ieguvumus visā Eiropas saimnībā. Jo mēs taču strādājam iekšē tirgū. Un tādēļ nacionāla mēroga uzraudzība jau nav vairs tikai konkrēts iestādes atbildība, bet visas Eiropas Savienības atbildība. Un kopīgai mēs esam, protams, tik spēcīgi, cik ir vājākā iestāde spēcīga. Un tādēļ mums ir jākoordinē un jāspēj nodrošināt šādu konverģenci. Jo tas viss ir vērsts uz to, lai nodrošinātu gan investoru, gan patērētāju drošību un paļāvību. Tas, protams, papildus arī uh, pieprasīs arī mūsu papildus cilvēku resursus, lai būtu pārliecības, ka nacionālās iestādes ievēro visas normas. Tā kā tur būs vēl daudz darba mums arī turpmāko gadu garumā. Un vēl vēlos pateikties jums, Eiropas parlamentam, par to, ka jūs vienmēr esat atbalstījuši EOFAS darbu, lai mēs varētu sasniegt uzstādītos mērķus. Un es ļoti ceru, ka tā arī tas būs turpmāk. Šādā sarbības gaisotnē mēs arī turpināsim diskusijas un nodrošināsim stabilitāti un patērētu aizsardzību. Paldies! You, Gabriel. Paldies, Gabriel, paldies arī par eh, jūsu interesanto stāstījumu. Jā, protams, šī joma ir ārkārtīgi izaicinoša pilna, un eh, mēs eh, labprāt izvērtīsim tālākas diskusijas par konkrētākiem jautājumiem. Un tagad sāksim ar jautājumiem. Varbūt konkrētāk norādīšu, ka princips ir tāds, mēs dodam divas minūtes maksimums Un tu trīs atbildēji. Tā tad pēc divām minūtēm jautājuma uzdevējiem mikrofons vienkārši tiks izslēgts. Tātad nepārsniedziet divas minūtes. Burkert kungs. Paldies, priekšsēdētāji, centīšos runāt mazāk par divām minūtēm. Vēlos arī pateikties visiem trim runātājiem par viņu prezentācijām, bet balsoties uz laika ierobežojumu esmu izlēmis uzdot jautājumu Gabrielam Bernardino kā uh, referents uh, Omnibus 2 uh, ziņojumam savulaik. Mums zinātmā formā uz 2001. janvāra ir jāsāk īstenot normas, tas vairs nemainīsies. Vēlos uzdot tādā jopa vadītājam viņa prātu. Kā šajā kopainā iedaras tas, ka komisija ir aicinājusi Ejopā attiecībā uz īstenošanas tehniskajiem standartiem eh, pārkāpt atsevišķus termiņus. Tā kā komisija ir līgumu uzraugs, neviena no aģentūrām nedrīkst pārkāpt eh, noteikumus. Man tad interesētu, kā jūs vērtējat eh, pieteiktos grozījumus deleģētajos aktos. Minūte 15 tas bija priekšsēdētāji. Thank you. Lielas paldies. Gabriela, lūdzu, jums vārds. Paldies uh, par šo jautājumu, un kā jūs zinat, viena no pamatu lietām no EOP puses, un man liekas, mēs ļoti skaidri esam to norādījuši visās politiskajās debatēs, kur esam iesaistīti, un to jau es arī minēju savā izteikumā, tas ir uh, regulējošo prasību stabilitāte šobrīd. Tā tad mēs uh, katrā ziņā neiesakam tagad, kad mēs e, ieviesīsim solvenciju divi, maksātspēju divi, izdarīt izmaiņas e, regulējošajā ietvarā. Kā mēs zinām, ir vairākas jomas, kas izriet arī no CMU, kā piemēram infrastruktūra un citi, un e, šis jautājums par ITS, Equity Transitional, pie mums griezās komisija un informēja, ka viņi apsver uh, zināmas izmaiņas uh, otriem līmenim, un arī parlaments, man liekas, tika konsultēts, un tieši tādēļ mēs lēmām izvairīties no tāda sajukuma, jo mēs publicējam kaut ko, un pēc tam nāk komisija atkal ar kaut ko citu, kas mums ir jāatspūkuļo savos ITS, un mēs vienkārši gribējām nogaidīt, un, protams, cieši sadarbojamies ar komisiju un parlamentu, ja būs kādas izmaiņas daudzjātajos aktos, tad, protams, mēs arī uh, Ehm, nu, sniegsim kaut kādus rezultātus, eh, bet tas noteikti būs atbilstoši mūsu politikai, cik svarīga ir stabilitāte tieši tagad pirms maksātspēja divi. Un pēc tam, pēc eh, šī režīma ieviešanas, eh, būs tāds kā pārskata, pārvērtēšanas periods, kur mēs skatīsimies, vai ir kādi konkrēti jautājumi, veiksim uzraudzību attiecībā uz maksātspējas dzīvi radītiem sekām. Paldies! Burkhardt kungs, lūdzu. Jā, tā, tā kā nedaudz laiks ir palicis, eh, tad es vēlos atbildēt, eh, varbūt eh, es būtu vēlējies, lai Eiropa mums šeit Eiropas parlamentā tieši būtu informējusi par šo situāciju. Un mans viedoklis ir tāds, ja tiks atlikti īstenošanas tehniskie standarta, jo ir plānoti grozījumi deleģētojos aktos, tad es uzskatu, ka uh, tas tomēr ir pārkāpums attiecībā uz iepriekš nolēmto. Un vēl viena lieta, ko vēlas papildināt, vēl būtu jāņem vērā arī tas, ka parlamentam ir nepieciešami trīs mēneši, lai pārbaudītu deleģētos eh, tiesību aktus. Tas šeit ir īpaši jāizceļ. Pavisam īsts piebildes, bet mums viņš bija 5 minūtes atvēlēts kopā. Right. Nu jā, ļoti labi. Nākošais ir Līdz Frēra, lūdzu. Obrigada. Eu queria começar por agradecer aos três a presença. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu pateikties jums visiem trim par jūsu klātbūtni, par eh, darbu, ko esat veikuši visu šo gadu laikā, kas arī ieskicēja jaunu sākumu eh, jūsu darba funkcijām. Un jautājums, uz kur varbūt jūs varētu atbildēt, vai arī kāds no jums, eh, tīri attiecībā uz eh, budžetu, budžeta iespējām, attiecībā uz tām prasībām, vēlmēm, kas eh, tiek izteikts tā, tad es gribētu zināt, kāda ir jūsu stratēģija. Un gribētu zināt arī, kāds ir pirmā līmeņa regulējums, ko varētu, teiksim, nu varbūt vai mainīt tāpēc, ka trūksta uh, resursu, un ja tas jums nekļauj izpildīt savus mērķus, un otrām kārtām uh, ar Gigaldu kunga ziņojumu saistībā parlaments ir ierosinājis uh, stiprināt es mandātu, tāpat stiprinot arī, stiprinot mm, ombudu kapacitātes. Tātad, vai jūs domājat, ka tas ir kaut kādā veidā dzīvotspējīgi vai nē, un ko jūs domājat par šo dzīvotspēju? Jūs visi runājāt par nepieciešamību nodrošināt uzraudzības prakses eh, harmonizāciju. Um, tātad ir nacionālā līmenī, tas ir pilnīgi skaidri un saprotam, bet kādā ziņā jūs trīs iestādes ir varbūt izsvērsušas, um, nodibinājušas kādas darba metodas, lai kāda iestāde, kura konkrēti strādā vispos iespējamos līmeņos, tad, lai, nu, teiksim, lai sasniegtu šos mērķus, kādā veidā tad eh, panākt eh, pozīciju, kas būtu pietiekami eh, detalizēta, lai saprastu, ka šis ir ļoti svarīgs elements, centrālais elements kopīgai stratēģijai, iekšējiem tirgum, lieliem uzņēmiem, lielām grupām, kurām nāks atskatīties šiem sistēmiskiem riskiem. Paldies! Let me, um... Paldies, sākumā atbildēšu uz pirmiem diviem komentāriem par budžetu un uh, starpnieku darbības. Pirmkārt par budžetu. Un tāpēc arī kopīgajā komitejas paziņojumā mēs uh, jau izteicāmies par zināmām bažām par pašreizējo budžetu un ierobežotu budžetu. Mēs nevaram izpildīt savu juridiski nostiprināto mandātu. Uh, Attiecībā uz esmu, piemēram, Andrēja un Gabriels varēs dot informāciju par savām jomām, bet eh, mēs jau parlamentam ļoti saulēcīgi eh, norādījām, ka ir eh, lietas, ko mēs nevarēsim izpildīt. Un, ja mēs atgriežamies pie pagājušā gada budžeta, tad mēs jau norādījām, ka ir vairāki produktu rezultāti, kurus mēs 2015. gadā nevaram nodrošināt. Un man liekas, ka līdzīgi būs arī attiecībā uz 2016. gadu. Loģiskākie kandidāti mūsu gadījumā, kur mēs domājam, kur būs kavēšanās, tie būs e, resursu efektīvie aspekti saistībā ar informācijas tehnoloģijām, datu vākšanu. Tātad e, tur ir daudz tiesību aktu paredzēts, kur paredzēts e, datu vākšanas prasības, kur ir nepieciešams tāds ļoti ietilpīgs IT nodrošinājums Un vēstulē, līdz ar mūsu budžetu šim gadam, noteikti būs uzskaitīts viss šīs darbības, kuras mēs uh, plānojam, paredzam, ka tiks atliktas, un šis atliktais darbs palielinās uzkrājas. Un um, šobrīd mēs cerējām, ka nākamā gadā mēs varēsim tā teikt iedzīt un varēsim varbūt izpildīt daļēji šīs iekavētās uh, prasības, produktus, bet šķiet, ka ar pašreizējo budžetu 2016. gadam būs uh, grūti iedzīt šo darbu un panākt tos rezultātus, par kuriem esam vienojušies, teiksim, ka tie būs sasniegti 2015. gadā. Domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai uzdevumi un budžeti būtu saskaņoti. Es, protams, un es domāju, ka arī parlaments gribētu nodrošināt, lai budžets būtu atbilstošs prasībām, kādas ir juridiskajā mandātā, un, ja tas nav iespējams, tad mums ir jāatzīst, ka zināmos mandāta aspektos mēs nevarēsim sniegt rezultātus, jo pretējā gadījumā mēs vispār pazemināsim savu darbu kvalitāti par eh, šo starpnieku eh, darbību. Es domāju, ka man godīgi jāsaka, ka nesam eh, vēl ķērušies pie tāda formāla, oficiāla eh, starpniecības gadījuma vai procesa, bet es domāju, ka pusēm ir skaidrs, ka notiktu formāli oficiāla darbība, ja tās nevērētos sastrādāties, kaut gan mēs ļoti skaidri esam norādījuši, ka ir bijuši gadījumi, kad ir tāda neformāla vidutāja darbība notikusi, un tā jāsaka, ir bijusi ļoti efektīva nedarbība. Paldies! Un pavisam ātri, ja jums ir kaut kas piebilstams, Andrejā. Jā, paldies pavisam ātri par uh, budžetu. Jāsaka, esam mm, tieši tāpat noskaņot, kā esmu kolēģi. Un mūsu gadījumā rodas papildus uh, problēma. Tātad maiņas kurs uh, mācīņa pret eiro, tas uh, rada papildus grūtības un izaicinājumus mums. Un uh, tam ir ietekme uz mūsu budžetu, un tas nozīmē, ka mēs godīgi sakot esam pilnīgi jau zem šīs uh, ūdens līmeņa, jau slīkstam, un ja vien nenotiks kaut kāds būtisks izmaiņas mūsu budžeta projektā, tad mums tik tiešām būs jāpārskat mūsu spējas sasniegt rezultāts nākamgad, kas ir tiešām žēl, jo mēs gribam noslēgt eh, darbu pie reformu tehniskajām detaļām, un mēs zinām, ka liels spiediens nāk arī no nozares, lai būtu šis regulējums, regulējuma process pabeigts, un mēs tik tiešām to gribētu. Par eh, vidutāju darbību, jā, tur mēs lielā mērā atbalstam. Sven Gigolda teikto viņa ziņojumā, šī obligātā saistošā vidutāja darbība, jā, ir bijuši daži gadījumi, dažkārt obligāti, bet vēl nav gadījies, ka jāķers pie tiesas. Es domāju, ka šī saistošā daba, raksturs, šī iespēja, ka tad būs saistošs uh, rezultāts, tas dod iespēju iestādēm tomēr veikt šo samierināšanu, saskaņošanu pirms uh, tas nonāk tiesā tā, ka Mm, EBA, tātad banku iestādēji arī ir iespēja šādā virzienā darboties par uzraudzības konverģenci. Mēs cenšamies, tā teikt, asināt savus instrumentus un banku savienība, tas ir liels izaicinājums, tā ka mums jāskatās, kur mēs varam dot um, papildināto papildus vērtību un ir vairākas jomas, kurām mēs pievēršam uzmanību. Viena ir apmācība, kur mēs izstrādājam kopīgu iniciatīvu kopā ar Eiropas uh, Universitāšu institūtu kas arī paredzēts eh, tiešsaistes eh, apmācībām. Tur mēs liekam lielu uzsvaru un benchmarking, tātad eh, kritērija izvērtēšana. Strādājam pie aktīviem, kas saistīti ar risku un tīri uzraucības ziņā skatāmies, kāda ir banku situācija un kā viņas attiecīgi varētu šajā jomā darboties. Es domāju, šo darbu konverģētas jomā vajag turpināt. Paldies, Gabriel. Jā, un what was said, of course. Paldies, jā, protams, par budžetu pusi. Mēs jau 2015. gadā redzējām, kādas ir sekas Eh, maksāt eh, spējas divi eh, īstenošanā bija jāatsakās no zināmiem elementiem, teiksim, mūsu informācijas tehnoloģija FATMOM jāsaka ir fundamentāli svarīga informācijas vākšanai, tāpat arī risku izvērtēšanai, finanšu stabilitātei. Mums ir nācies atteikties no dažiem soļiem šajā procesā, tāpat arī par uzraugu apmācību. Tas atkal ir fundamentāli svarīgi maksāt spējas divi ieviešanai. Atkal tur mums ir jāizgriež daži elementārā un izstrādājam arī ziņoju, ko nosūtījām parlamentam, kas nāk iziet no omnibus divi. Un Un arī tur mēs identificējām jomas, kur, piemēram, 2016. un 2017. gadam mums būs problēmas, ja mums nebūs atbilstoši resursi. Un jūsu apstiprināto uzdoto ziņojumu izstrādāšana, piemēram, veikt arī ekvivalentu analīzi, tātad viss šis darbs tiek zināmā mērā apdraudēts. Tā ka tas ir tāds ļoti struktūras saistīts elements. Tālāk par lomas stiprināšanu. Es domāju, šis uzraudzības konverģences elements apdrošināšanas jomā ir ļoti būtisks, jo mēs neesam tajā pašā laivā gluži kā banka puse. Mums jānodrošina šī uzraudzības prakšu konverģence, un šis jautājums galvā nonāks, eh, tā teikt, uz mūsu galda. Un mums ir četri cilvēki mūsu uzraudzības komandā. Tātad mums ir četri pieredzējuši uzraugi. Kā mēs varam veikt eh, konverģenci šai uzraudzības praksē, ja četri cilvēki. Tad ir nepieciešams vairāk eh, pieredzējuši cilvēku, lai to darbu veiktu. Un par eh, iekšējā modeļa uzraudzību. Iekšējā modeļa uzraudzība atkal būs fundamentāli svarīga, lai virzītos uz priekšu. Tāpēc ir nepieciešama atkal šī koordinācija Eiropas Savienības līmenī. Un tas, tā pieredze, ko gūstam banku sektorā, tas pats sāk parādīties arī apdrošināšanas faktorā, tā ka tas ir svarīgi, lai virzītos uz priekšu un par pēdējo, par. 16, eh, if I would be there to be. Committee articulation, es domāju, ka mēs varbūt varēsim 2016. gadā strādāt pie šī jautājuma vairāk un nodrošināt šo uzraudzību arī no šī integrētā viedokļa, tā ka, kā Elīze jūs teicāt, ir ļoti svarīgi arī konglomerāta līmenī artikulēt šo uzraudzību. Next speaker. Paldies. Tālāk ir Svinborn, Svinborn, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gatavoties sanāksmē, mums, protams, mūsu politiskajā grupā bija ļoti daudz jautājumu, un es nezinu, kā varbūt iesniegt pagūšu jums visus doties priekšsēdētāji, droši vien direktoriem šos jautājumus iesūtīšu rakstveidā. Protams, mēs runājam par to, par, lai būtu skaidrs, labs noregulējums un tieskais ietvērs, bet ar to vien nepietiek, jo mēs redzam, protams, ka arī no industrijas puses ir bijusi tādi uzlabojumi. Mēs redzam arī, ka ir skaidrāk tā ziņošanas kārtība, un tas ir kā pareizi virzējām, bet man būtu jautājums tomēr. Ja mēs skatāmies 85 nozares, kas ir saistīts arī EMIR, 805 ziņojumi, bet 81, kas ir atkal MIFIR un 23 MIFID ietveros. Bet var jūs varētu pateikt īstenībā, cik tas ir kopā TFCCS uh, datu ziņošanas kārtību. Jeb citiem vārdiem, vai jūs piekrītat, principam, ka standartizācija un vienkāršošana būtu svarīgāk. Un vai jūs arī varētu apņemties darīt visu, lai uh, starptautisko standārts izstrādājot, jūs nodrošināt otro līmenī jau ļoti saskaņotu. Un vēl, visiem trim jums būtu jautājums tāds varbūt daudz plašāks. Mēs redzam, ka visas trīs aģentūras iestādes ir sagatavojušas uh, stā, ziņojums par starptautiskiem standārtiem. Un mēs redzējām, ka, lai gan arī te seko parlaments un padome, gan formālā, gan neformālā veidā, mums tomēr būtu ļoti labi zināt, kas tad īsti notiek ar šiem uh, plānotiem QN dokumentiem. Un uh, mums būtu jāzina tad tiešām, vai jūs esat saskaņojuši un vai šī uzraudzība tiešām notiek konsolidētā veidā. Jā, paldies, tad atbilstēšu uz pirmo, kur jūs runājat par šiem datiem un ziņošanu. Jā, es jums lielā mērā varu piekrist. Datu standartizācija ir milzīga nozīme, lai vispār šos datus varētu izmantot. Un pirmkārt jau datus ja mums ir obligāti jāsavāc. Un mēs visu laiku, protams, piedāvājam arī šeit šo centrālā klīringa mehānismu ietvaros un uh, savu centrālo depozitāriju. Mēs šos datus apkopojam. Un es jums varu apliecināt šodien, ka šobrīd jau apkopotie dati vienmēr bijuši ļoti liederīgi, lai nodrošinātu arī, piemēram, šeit zināmas centrālās prasības. Tā kā mm, tie dati, kas šobrīd tiek jau apkopoti, ir ļoti liederīgi un mūsu līdzinā pieredze pirmā gada laikā mums tagad liek vēl uzlabot šo sistēmu un datu ievākšanas kārtību, datu ievākšanas formātu. Un vēl vēlamies darīt, protams, lai viss būtu atbilstoši starptautiskajiem mūsu partneriem. Otkārt, mums ir izdevies jau arī panākt tādu standartizētu pieeju, ka visi dokumenti, kas ir par finanšu uh, uh, instrumentiem atsauc dati, arī caurskatāmības jautājumu ziņā. Ir bijis, protams, sākotnēji tāds sākotnējās nacionālās prasības, bet uh, pavisam drīz mēs sapratām, ka te ir jāpanāk vienots risinājums. Nu, lūk, un tagad ir tā, kā gandrīz visas iestādes saprot, nu, tas jau 30 iestādes, kas ir uzticējušas esmai, eh, sagatavot programmatūru, un uh, saskaņot visus tehniskos standārts arī, arī šeit mūsu kapitāla prasībām. Tādēļ es domāju, ka tieši tagad jūs uzsverāt, standartizācija būs izšķiroši svarīga. Tālāk, jā. Paldies, es arī vēlos arī pateikties par šo jautājumu, jo QNN un N jautājumi ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo iepriekš jau mēs runājam par tādu situāciju. Noteikumi tika sagatavoti, bankas sāk tos ieviest, Un tad viņiem nebija skaidrs, viņam bija jāsen bieži vien ā, likumdevējiem un jāprasa, ko es esmu domājuši to. Tas bija ļoti nopietns jautājums par to, kādā veidā nodrošināt vienot izpratni. Tādēļ mēs tātad esam piedāvājuši citu veidu procesu. Un to uzticam komisijai. Komisija sniedz skaidrojumu primārai likumdošanai Un savukārt tehniskajām detaļām mums tad ir atbildīgie eksperti no arī nacionālām iestādēm, kas to spēj atbildēt. Un, ja ir kāda neskaidrības un pretrunas, tad, protams, tehniskā līmenī nacionālā eksperta šos jautājumus atrunā. Tā kā ir skaidri atrunāt ļoti plašu procedūru, kādā jautājumā, kā šie jautājumi tiek risināti. Sākotnēji gan pat nozare bija ļoti neapmierināta. Viņiem likās, ka tas ir pārāk sarežģīti un ilgi, uh, lai viņi saņemtu šādas tehniskās atbildes. Bet, nu, pat jāatzīst pašu pirmo reizi, es tikai gan jāatzīst, saņēmis atzinības vārdus no trim banku asociācijām, kas saka, ka šī procedūra sevi pierādījusi un atzinīgi izsakās par to. Paldies. Jā, es vēlos arī, arī pateikt to pašu, to, ko arī no nu, mūsu puses, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko Nu, šobrīd mēs ieviešam maksas P2, un te bijuši ļoti daudz jautājumu. Un viens ir skaidrojums, kas ir, eh, mums ļoti svarīgi, lai būtu vienots skaidrojums tirgumu. Un vēl tas, ko jūs teicāt par šo ziņošanu, lai nebūtu pārklāšanās. Ziņošanas eh, prasības maksāts vai divi Mums jau ir skaidri arī atrunāts ABCD, tātad pamats, pamats, kas skaidri ir jāiekļauj un ko mēs saskaņam arī mūsu darbu. Un tiešām, tas ir sev pierādījis, ka ļoti efektīvs veids. Jo sanāk, ka mēs tā pieprasām tieši tās pašas lietas, kuras sevi solvencija maksāt pēc divu ietvaros, un līdz to viņam nav divreiz jāsagatavina tie paši dati. Paldies! Uh, Silvija Kundze, jā, paldies. Paldies, es arī visiem īsi. Es vēlētos tā pateikt. Ja jums ir problēmas ar eiro, tad jūs vienmēr varat arī atgriezties eirozonā. Bet, um, ja mēs skatāmies ar trīs e, iestādes, viņas arī vispār tas ir bijis varbūt arī labs lēmums visām iestādēm atrasties Frankfurtē. Uh, Uh, precīzāk par jūsu darbībām. Protams, es zinu, Svens Gīgols no manis arī, es nezinu, šodien atnācis vai nav. Uh, jautājums ir par to, kādu lomu spēlē starptautiskās finanšu organizācijas. Es vēlētu dzirdēt, vai jums ir pietiekami daudz līdzekļu, vai uz ko varot vēlētos šodien mums pateikt, vai arī jūs varētu arī teikt, um, Nu, ko jūs varētu vēl papildus teikt, jo līdz ko mums būs pieņem jūs ziņojumi jau iztulkot, tad mēs arī, protams, arī varētu turpināt šo sarunu. Nu, es nezinu, varbūt, kurš grib pārcelties tev uz Frankfurti? Um, nu, labi, tad um, jūs varat pēc kāds. Nu, par starptautisko darbību. Uh, Mēs, protams, ļoti rūpīgi sakojam saviem līdzekļiem un līdzekļu tēriņam arī starptautiskā darbībai. Mums arī iezīmēt, protams, zinām līdzekļi, bet uh, un, tas saprotams, ka mēs galvenokārt uh, sekojam kredītreitingu aģentūrām un atvasināto produktu uh, iestādēm. Un tas ir pats svarīgākais mums, jo mēs vēlamies būt ļoti piesardzīgi, kā mēs mm, tērējam savus līdzekļus starptautiskajā mērogā. Viena lieta gan ir, protams, ļoti svarīga - starptautiskā koordinācija un šāda uzlabot koordināciju starp uh, valdībām, koordināciju starp uzraugiem um, reāli palīdz virzīties to, lai nākotnē uzraudzības darbs un arī likumdošanas darbs jau balstītos uz konkrētiem standartiem, kurus piedāvāt starptautiskās organizācijas. Andrejā, jūs arī ko vēlatos teikt? No savas puses. Labprāt arī, protams, izlasīšu jūs sagatavotu ziņojumu, ko jūs tad tagad gatavojat, bet um, par atbalstību. Šīs atbalstības kritērija atsevišķām jurisdikcijām. Līdzīgi, ja mēs to nespējam ieviest, un tad bankām uh, tas nebūs jāpiemēro, tad nu, viņam atkal varētu būt ļoti liels uh, trūkums. Viņam vajadzēs maksāt lielākus daļu par saviem riskiem. Un vēl. Mēs tiešām īstenībā esam jau bijuši tādi tāredzīgāki un veikuši tādu Eiropas mērogu darbu jau pirms vispār bija kaut kādas konkrētas prasības. Mēs esam izstrādājuši tādu Eiropas pozīciju un tās mums ļāva runāt vienotā valstī starptautiskajā. Uh, arēnā, un šajā gadījumā mēs tieši vēlamies uzsvērt tāda Eiropas vienotais uh, nostāja un pozīcija ļoti svarīga. Un vēl, ja es drīkst arī piebilst par savu starptautisko sadarbību. Nu, tiek gan labās, gan sliktās ziņas. Jo no 2011. gada bija arī Eiropa mm, valdes jautājums par to, ka vajadzētu būt mums Eiropas pārstāvjiem arī starptautiskajā valdē. Bet te bija skaidrs, ka ir ļoti acīm redzami, ir tāda Eiropas pamats vienotai pozīcijai, un tagad mēs varam to pārstāvēt arī starptautiskā kapitāla prasību izstādē. Bet, nu, mums, protams, ir ierobežot resursi. Mūsu iestādēm vispār ir tā, ka mums ir kaut kāds 20, varbūt 30 par darba plūsmas, mēs spējam izsako tikai katrs divām. Un FSB loma, manuprāt, tad ir vēl jāskatās, jo viņi, protams, bija svarīgi spēlētāji gan apdrošināšanā, bet attiecībā uz noregulējumu, nu, tur viņi neko līdz šim nav darījuši, un to es skatos uz Eiropas komisijas puses. Un sagaidu tiešām no jums, Silvija, Jūs droši vien varēsiet par šo jautājumu vēl arī izklāstīt atsevišķi savā ziņojumā. Paldies! Sven Gigolds. Svens Gigolds. Paldies, priekšsarētāji. Esat sveicināti, vienmēr prieks jūs redzēt atkal šeit. Es vēlētos e, pārunāt divas lietas pavisam īsi, paskroties uz ko, ko esam sasnieguši attiecībā uz spēcīgu un saskaņotāku uzraudzību Viens no lielākajiem jautājumiem saistīts ar to, vai līdzīgiem riska profiliem ir um, līdzīga arī darbība attiecībā uz kapitālu, uz likviditāti, bet arī attiecībā uz uzraudzības praksi. Zaļajā grāmatā par um, um ēnu banku sektoru vēlos noskaidrot uh, šīs līdzības starp apdrošināšanas un banku sektoru apdrošinātāji aizvien vairāk pāriet banku biznesā. Vai jūs esat sistemātiski tādu darbu veikuši vai plānojat to darīt, respektīvi sistemātiski strādāt pie uzraudzības un normatīvajām atšķirībām šajos sektoros? Steven, eh, atvainojos, ka atgriežos vēlreiz pie šī jautājuma. Vasarā saņēmu vēl vienu dokumentu no eh, lobbyistiem. Uh, kur parlamentiem nebūtu tiesības nemaz saņemt. Es eh, atkal esmu nobažījies, ka uh, lobētājiem ir īpaša pieeja aģentūrām, uh, kas nav, pie, nav parlamentam un citiem lobētājiem. Vai jūs varat uh, apņemties izveidot kopīgu politiku, kā strādāt ar trešajām pusēm? ar kuriem, eh, lai būtu pārskatāmi par to, ar ko, kādiem lobētājiem jūs strādājat. Piemēram, ka nekādas sanāksmes eh, netiek rīkotas eh, ar tādām pusēm, kas nav reģistrētas Transparency for Lobbies, tāda caurskatāmība lobētājiem reģistrā. Paldies! Jā, paldies, Sven, par šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs. Kā jau es minēju, zemu procentu likuma vide un peļņas meklēšana ir viens no būtiskākajiem elementiem šobrīd veicot analīzi. Un e, tas arī ir mūsu pēdējo gadu galvenā prioritāte. Attiecībā uz mūsu analīzi mums ir bijis jāatrod tāds kā ietvars makro e, piesardzīgam skatījumam Tāpat arī kontekstā ar mūsu dalību SRB. Tad šeit ir vairāk aspekti jāpiemina. Pirmkārt, mums ir jāpalielina noturība sektorā un zem procentu likuma vide tam ir īpaši aktuāli. Tāpat arī jāmazina riska uzvedība, kas var rasties meklējot lielāku pēļņu un procikliskums jāmazina arī no makroprudenciālas nostājas, apspriežot omnibus divi, situācija tāda, ka procikliskuma izvairīšanas e, nolūkā un e, peļņas meklēšana bieži vien nonāk pretrunā šīs darbības, un e, mēs balstāmies uz savām trim galvenajiem mērķiem, tīpaši attiecībā uz maksātspēju divi, daram, ko varam, to mēs darīsim arī stresa testu kontekstā ar skaidrām rekomendācijām par to, kā reaģēt uz uh, situācijām ar zemām procentu likmēm un peļņas meklēšanu. Protams, skatāmies ne tikai pārobežu, bet arī pārnozaru kontekstu. Tas ir svarīgs, mēs tu, turpināsim uh, pievērstam īpašu uzmanību, īpaši ņemot vērā kalibrēšanas nepieciešamības. Šeit, protams, eh, kaut kāda arbitrāža iespējama, bet uh, tā, šeit ir jāņem vērā, ka visus riskus nevar kalibrēt vienādi, riski ir atšķirīgi. Piemēram, eh, maksāts pēc divu balstās uz tirgus vērtēšanu visiem aktīviem portfelī, kas nesakrīt ar to, kas tiek darīts banku sektorā. Līdz ar to mēs nevaram, piemēram, šo secinājumus absolūti visam, bet, kā jau jūs sacījāt, tā ir daļa no pārskatīšanas maksāts pēc divu kontekstā. Uh, Un šobrīd eh, mēs esam strādājuši kopā pie vērtspapīrošanas, piemēram, lai nodrošinātu, ka tie priešlikumi, ar kuriem mēs, eh, par kuriem mēs informējam komisiju, bet, lai tie būtu saskaņot savstarpēji. Paldies, Lūdzu, Steven. Ļaujiet man eh, reaģēt uz Svenu sacīto. Es personīgi esmu ļoti nobežījies par šo dokumentu noplūdi. Tas uh, rada iespaidu par nevienlīdzīgiem spēles noteikumiem starp iesaistītām pusēm. Katrā ziņā informācijai būtu jābūt pieejamai visiem vienlaicīgi, nevis uh, selektīvi kādai grupai, kas agrāk iegūst dokumentus. Man ir jāuzsver, ka šie dokumenti nebija valdes apstiprināti, bet gan no personāla Bet, protams, ir jānovērš šāda veida noplūdes, un tas ir pret mūsu reglamentu, to ir parakstījuši visu valdes locekļi, tāpat arī darbinieki stājoties darbā. Un mēs arī ūdenzīmes iestrādājam dokumentos. Līdšanēja dokumentu noplūde neatbilst mūsu nostājai. Um, personāla apritums ir diezgan liela, bet tāpat laikā, protams, ir jānodrošina vienādas spēles noteikums, un ja ir iespēja reaģēt uz mūsu darbu, tas ir jādara atvērti, un visiem jābūt vienādai pieejai. Kas attiecas uz otro punktu par sanāksmēm ar ieinteresētām pusēm, it īpaši nozars pārstāvjiem, esam apņēmušies jau 2011. gadā, ka visi priekšsarētāji un izpildu direktori savā mājas lapā publisko tikšanās ar nozars pārstāvjiem. Cik man zināms, tas arī tiek darīt līdz par šim brīdim. Andrejā, vēl kaut ko vēlties piebilst? Vienīgā lieta, ko vēlos pieminēt, ir uzsvērt to, ka bez normatīviem jautājumiem un tas, ko Gabriela sacīja, eh, gan krīzes laikā, gan nesenāk, eh, Eh, notiek arī datu apvienošana, eh, runa ir par eh, riska pārnešanu starp sektoriem, kaut kāda biznesi arī pāriet no vienas nozars uz citu, bet principā šis sadalījums diezgan strikts ir. Paldies, tālāk Anemans. Jā, paldies. Nākamnedēļ Mario Dragi ieradīsies šeit. ECB priekšsarētājs, un tad būs īstais brīdis runāt par e, viņa monetāro politiku, tiek drukāts tik papildus e, nauda. Man jautājums ir Bernardino kungam. ziņojumi par to, ka apdrošinātāji ir nonākuši sarežģītā situācijā, tie plaši izplatās, un, un, un tas ir tādēļ, ka ir pārāk zemes procentu likums, nevar pelnīt ar to. Vai esat uh, apsvēruši arī iespēju mazināt pensijas, ja, pieš, ja turpināsies šāda naudas drukāšanas politika, vai vispār uzņēmumi varēs izpildīt savas saistības? Daži vienkārši to nevarēs, un viss. Vai esat kaut kādi kvantificējuši šos riskus? Un FSMA Beļģijā tā ir mūsu uzraudzības iestāde. Banks kā BNP un ENG um, izmeklējušas, tā tad ir veikts izmeklēšanas. Uh, finanšu sistēma tiek uzskatīta par nestabilu. Um, vai Beļģijas uzraudzība balstās uz bailēm, īstenojot kādus pasākums, varbūt lieki, prasot iepludināt pasaules eh, papildus līdzekļus. Andrejā, lūdzu. Jā, kā jau es sacīju, eh, zem procentu likuma vidē eh, ir šādas problēmas, tas viens no svarīgākajiem jautājumiem mūsu darba kārtībā, un tāpat laikā mums ir arī jāsaprot, ka ir arī neplānotas sekas makropolitikām, kas ir tikuši izstrādāts un monetārajām politikām. Viena no tām, e, kur mēs redzam, ir e, e, zinām cenu veidošanas riski saskaņā ar likviditātes problēmu, saistībā ar likviditātes problēmu. Un tad mēs esam sākuši skatīt dažādu aktīvu cenas, skaroties uz to tieši no ilgtermiņa elementu viedokļa, vai, mums, vai šeit ir kāds e, burbulis varbūt veidojas vai kas tam līdzīgs. Un mēs arī cenšamies konsekventi informēt nozari savos ziņojumos. Tad turpinot vēl par sekām. Zemā procentu likuma vīde radījusi arī struktūrāls sekas biznesa modeļiem, it īpaši skatoties uz dzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem, kas e, pagātnē ir e, piedāvājuši ilgtermiņa garantijas. Šobrīd e, to visu apdraud pašreizējā vide. Līdz ar to patiesās grūtības šeit ir saprast, kā tas viss attīstīsies tālāk, kurā virzienā procentu likums ies, jūs to pareizi atzīmējāt, un to mēs iekļausim arī savos stresa testos, cenšoties aprēķināt šos elementus, jo šeit ir diva veida riski. Viens ir tas, ka turpināsies šīs zemās procentu likums ļoti ilgu periodu, un uh, var riska prēmijums uh, tikt uh, pa, vēlreiz atkārtot vērtēt tirgo, un tad apdrošināšanas nozara nu nas lielās grūtībās. Tas varētu būt tāds uh, murgainākais scenārijs, ka turpinās ilgtermiņā zemā procentu likuma un tiek uh, pārreikināts uh, riska apjoms īstermiņā. Un tas varētu daudziem apdrošinātiem Eiropā radīt problēmas. Otrs scenārijs ir procentu likums pieaug. Ja tas notiek un notiek straujas izmaiņas, tad atkal apdrošinātājiem būs problēmas, jo straujas izmaiņas padarīs viņu aktīvu vērtību mazāku tūlītēji. Un tas, eh, tam ir liela eh, nozīme. Savā sarunās ar ECB mēs esam skaidri teikuši, ka, protams, kaut kad jau procentu likums ies uz augšu, bet lūdzu dariet to lēnām. Tā mēs esam lūguši. Jo tas eh, tiešām palīdzētu stabilizēt apdrošināšanas nozaru. Tālāk par maksātspēju. Nu jā, tā var būt, ka tās, e, tie uzņēmumi, kas ir uzņēmušās saistības pagātnē, viņiem var e, rasties maksātspējas problēmas. Savā jomā mēs skatāmies ne tikai uz maksātspējas problēmām, bet arī, ja piemēram, e, ja 14% no uzņēmumiem neizpilda maksātspējas prasības, kas būs maksātspējā divi, uh, Bet, ja tas veido tikai 3% no sistēmas kopējiem aktīviem, tad tas izskatās, ka šobrīd nav tāds būtisks jautājums. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāji Andrēja pavisam ātri. Jā, atbildot uz beļģu lēmumu jautājumu, tad man jāsaka, ka tas ir saskaņā ar to elastību, kas CRA tīklā ir atstāts nacionālajiem iestādēm, ir zemes procentu likmes Um, nekustamā īpašuma um, burbulis var izveidoties dažās valstīs, citās nē. Un tādēļ svarīgi um, mainīt uh, šīs riska likmes vai procentu likmes, un uh, mēs esam informēti par izmaiņām Beļģijas pieejā. Kopumā varu sacīt, ka mūsu bažas ir saistīts ar to, ka dažādos valstīs uh, notiek šie Eh, nekustam īpašam tirgus burbuļu veidošanās, bet eh, iestādes tās risina ar ļoti atšķirīgiem instrumentiem. Un tā kā attiecībā uz, uz konsekvenci tas rada zināmas problēmas. Gunārs Hokmarks tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi attiecībā uz banku nozaru Enrija kungam. Vispirms. Kā jūs eh, vērtējat eh, telak īstenošanu attiecībā uz eh, MRL definēšanu, kā mēs tikko runājām deleģētajos aktos EBRD? No otrs jautājums no uzraudzības perspektīvas attiecībā uz finanšu stabilitāti. Kas jūsuprāt pietrūkst Eiropas regulējumā attiecībā uz tiem noteikumiem, kas mums jau ir spēkā. Un kādu problēmu jūs saskatāt e, uzraudzības efektivitātē tajā noteikuma apjomā, kas mums ir? Paldies, Andrēja, lūdzu. Vispirms par tīlāk e, salīdzinājumu ar MRL Tilak ir prasība sistēmiski svarīgām bankām globālā līmenī. Mūsu vērtējuma MRL prasībām, tā kā tās ir formulēts EBRD un mūsu standartos, kas nesen ir iesniegti komisijai, eh, lielākoties tie ir savietojumi. Kā jūs zināt, MRL ir nesakrātis koncepcija, uh, kur ir jāpie, jāpiemērojas katras e, bankas individuālās situācijas. Sistemiskām bankām varētu būt kādas prasības, kas sakrīt ar tām, kas ir izvirzīts globālajā līmenī. Bet kopumā, jāsaka, man labāk patīk EBRD pieeja, jo tās bija vairāk e, koncentrētas uz, e, atri, uz atrisināšanu, uz, uz noregulējumu Un eh, tilāk ir tāds hibrīd koncepcija, man liekas, tāds vairāk eh, kaut kur pa vidu, bet atsevišķās jomās tik tiešām var būt nepieciešamība mainīt likumdošanu īpaši, ja ir nepieciešams uh, uh, mīnusot, uh, atņemt nost, tātad holdingus starp dažādām bankām. Uz otrais jautājums ir ļoti sarežģīts. Es teiktu, ka šobrīd tā ļoti pazemīgi vērtējot, lielā prioritāte uz iekšējiem modeļiem. Mums ir jānodrošina konsekvence tajos. Investori nobažījušies, viņi redz bankas, kas viņuprāt ir līdzīgiem portfeļiem, bet um, riska aktīvu vērtējums ļoti atšķirīgs, un tas mazina uzticēšanos visai sistēmai, tādēļ tas mums ir jāmaina. Uh, Kā jau es sacīju, mums ir jāsagatavo intervences iespējas, tieši jāmaina uzraudzības prakse daļēji, daļēji arī jāmaina bankas prakses. Nu, tās būtu galvenās prioritātes nākotnē, lai uzraudzība kļūtu konsekventāka un efektīvāka. Much, uh, yeah. Paldies, uh, Vatika kungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātāji. Mans jautājums ir uh, Enriekungam runāt par banku struktūrālajām reformām. Protams, pie šī jautājuma mēs uh, cītīgi strādājam un uh, konkrētāk šis uzņēmēja un uh, mērķvalsts jautājums. Lielas pilnvars bija paredzētas konsolidētajām uzraugam lielām banku grupām, runājot par lēmumiem banku struktūra reformās arī pieņemot lēmumus par atdalīšanu. Padome ir um, paudus pozīciju, kas zināmā mērā vājinātu konsolidētā uzraudzītāja pozīcija. Dažās uh, jomās tiek pāriets uh, uz uh, saistošu arbitrāžu EBA ietvaros, bet citos gadījumos uzņēmēja valsts uzraugu iestādē tiek dots lielāks pilnvars, un man interesētu, Enrija kungs, jūsu skatījums, cik lielā mērā jūs uzskatat būtu saprātīgi šīm uh, uzņēmēvalsts uzraugam neatkarīgi pieņemt šo atdalīšanas uh, lēmumu attiecībā uz uh, bankas daļu, kas ir viņu valstī. Paldies, Enriekungam vārds. Paldies par šo jautājumu. Jāsaka, tas nav viegls. Zināmā mērā tas ir jautājums, ko esam saskatījuši jau dažādās eh, mūsu darba daļās, eh, piemēram, saistībā ar likviditātu un kapitālu grupās strādājot, tāpat arī ar eh, pārvaldību un tagad arī par struktūra reformām. Mana nostāja ir tāda, ka lielā mērā uzskata, ka kopīgi lēmumi ir labākais lēmums uz priekšu visās šajās jomās. Ir nepieciešamas tātad mājas un uzņēmē valsts iestāžu tāda kopīga darbība un tiesiskais ietvars jau arī virza vairāk uz šādu kopīgu lēmumu pieņemšanu. Un uh, mēs mēģinām nodrošināt kaut kādas garantijas, tāpat arī struktūrāls pasākums reizēm nacionālā līmenī, bet uh, nu, tas viss vēl nav, tā teikt, iedarbināts arī otrā virzienā. Un uh, šajā ziņā noregulējuma un sanācijas plānošana būs ļoti svarīga, un uzņēmēja valsts Eh, iestādēm ir jābūt drošām, ka eh, krīzes gadījumā, piemēram, būs kopīga, kopēja pieeja konkrētiem jautājumiem, un jo vairāk viņi būs gatavi izvairīties no ringfencing pasākumiem, un jo vairāk tiks eh, pildītas struktūrālās prasības, tad šis Uh, ringfacing un uh, atdalīšana, segregācija atsevišķās uh, jurisdikcijās, nu tad šādi pasākumi varētu būt diezgan graujoši. Tātad, kā es teicu, vajadzētu panākt vienošanos starp mājas un uzņēmē valsts uzraugiem un dažos gadījumos grupu meitas uzņēmumiem ir ļoti būtiska ietekme uz pašmāju tirgu, tāpēc ir jābūt drošiem, ka uzņēmē valsts, viesvalsts iestādes arī ir adekvāti iesaistīts lēmumos, kas tiek eh, pieņemti grupas līmenī. Tāpēc es domāju, kopīgi lēmumi ir svarīgi, jo vairāk mums būs tāda efektīva kopīga lēmuma un jo vairāk mēs padarīsim eh, šo saistošo EBA eh, vidutāju darbību visās jomās, arī struktūrālās reformās, es domāju, jo vairāk mēs to darīsim, jo labāk būs. Paldies! Paldies, Alens Lamasūrs! Paldies priekšstādātāji un uh, Paldies eh, mūsu viesiem par visu sniegto informāciju. Man ir viens vienīgs jautājums. Vairāk eh, Stīvenam Meģoram eh, un Esmai, bet, protams, arī kolēģi vēlas var atbildēt. Cik lielā mērā Eiropas iniciatīvas, kas ir ļāvušas ieviest Eh, regulējuma riska eh, investīciju jomā, ilgtermiņa investīciju jomā, cik lielā mērā tas ir ļāvis sasniegt eh, sākotnējos mērķus un ir tīpaši Junker plāna ietvaros, vai šie instrumenti jau ir izmantojami, ātri liekam lietā, vai ir nepieciešams vēl kaut kāds papildus tiesiskais regulējums. Paldies! Steven, lūdzu, jums vārds. Paldies! Jā, tā nu ir viena joma, kur mēs varam eh, sagaidīt diezgan daudz attiecībā uz eh, ieguldījumu kapitāla savienības eh, debatēs, tāpat ir debatēs par ekonomisko izaugsmu, un es domāju, ka visā visumā aktīvu pārvaldības industrijai nozarei varētu būt ļoti svarīga loma spēlējama, novadot šo finansējumu starp tiem, kuriem ir nepieciešams finansējums un kuri meklē labu atdevu par saviem ieguldītiem fondiem līdzekļiem. Uh, Tātad, ja mēs aplūkojam šīs aktīvu pārvaldības dažādos aspektus, tad ir skaidrs, ka aktīvu pārvaldības nozare jau ir spēlējusi ļoti būtisku lomu, svarīgāk nekā agrāk, tā pieaug, daži to sauc par ēnu banku sektoru. Es gribētu teikt, ka mēs precīzāk izsakamies, dažas, dažas, dažas daļas no aktīvu pārvaldīšanas var uzskatīt par uh, ēnu banku darbību, bet uh, lielā mērā uh, ir elementi, kas ir ļoti veicinoši korporatīvai Um, kredīta izsniegšanai. Piemēram, Vīka tiesību akts, tas šobrīd attiecas tikai uz aktīvu pārvaldītājiem, kas atbilst zināmiem izmēru kritērijiem. Mēs zinām, ka mm, tiek izvērtēts, vai to vajadzētu attiecināt arī uz lielākiem aktīvu pārvaldītājiem. Nu, mums tas liekas būtiski. Vēl viens svarīgs pasākums ir aplūkot pašreizējo uh, Uh, pasu izsniegšanas uh, sistēma FNDs, un attiecībā uz UCITS, piemēram, mēs uh, <coughs> redzam, ka nav zināma pietiekama skaidrība attiecībā uz izcelsmes un uzņēmēju valsti. Un tāpat arī jānoslēdz debats par aktīvu pārvaldību. Aktīvu pārvaldības produktus jāpiedāvā arī uh, Um, mazumtirdzniecības pakalpotājiem, un uh, mēs nevaram nodrošināt kapitāla tirgu lomu, ja arī gala lietotājs aktīvāk ne uh, līdzdarbosies šajos investīciju fondos. Protams, runājot arī par piekļuvi un uh, caurskatāmību aktīvu pārvaldības industrijā jānodrošina, lai būtu pēc iespējas labāk pakalpojumi. Uh, Un, uh, manuprāt, arī tas būtu ļoti svarīgi, lai nodrošinātu lielāku aktīvu pārvaldības sektoru devumu ekonomiskajā izaugsmē. Paldies, Eltis, man liekas, uh, būtu ļoti svarīgs uh, tur darīšana ar pensijām. Un došu vārdu Gabrielam. Jā, paldies. Jautājums ļoti būtisks. Mēs uzskatām, ka gan apdrošināšanas, gan pensiju nozarē ļoti svarīga loma nodrošināt ilgtermiņu finansējumu ekonomikai un uh, jā, dažādo šie finansēšanas avoti, bet arī viņiem nepieciešams dažādot savu portfeli, tā teikt, jāizvairās no tādas koncentrēšanās, kāda agrāk ir bijusi. Tā kā mēs to aplūkojam tādā pozitīvā izteiksmē, bet uzskatam, un tas arī ir mūsu uzskats, ka tas ir jādara ilgspējīgā veidā, tā, lai mēs neizmantotu piesardzīgo um, regulāciju un uh, neļautu radīt uh, tādus stimulus, kas uh, gal galā pēc pāris gadiem atkal radīs tādu nereālu burbuli un atkal radīs tādas sensitīvas situācijas. Es domāju, ka mums ir jāmācās, jāmācās no tā, kas jau agrāk ir noticis. Un domāju, ka tas ir ļoti būtisks elements. Mēs sniedzam arī konsultācijas Eiropas komisijai attiecībā uz šo infrastruktūras aktīvu klasi. Mēs cenšamies veidot ilgspējīgu pamatu nodroši, eh, apdrošinātājiem, un lai viņi varētu virzīties šajā virzienā. Bet, protams, tas ir kaut kas, kas eh, būs mm, ļoti būtiski jāskatās, kā tas viss darbosies. Protams, mēs veiksim uzraudzību turpmākajos gados, tātad skatīsimies, kas reāli notiks. Paldies, Elīza eh, Ferreira vēlreiz. Paldies, un tagad izteikšos angļu valodā. Pirmais jautājums. Kā jau Endrijas kungs teica, banku regulējums ir eh, vairāk vērsts uz to, ka tiek pievērsta uzmanība prasību apiešanai. Cik lielā mērā jūs varat tā teikt viņus pieķert un kontrolēt, vai arī pastāv kaut kāds tāds caurums, eh, iztrukstošs elements eh, finanšu tirgos eh, un regulācijā Eiropas Savienībā? Tāds ir mans pirmais jautājums. Un Anrieskungam, jūs minējāt savā prezentācijā ļoti svarīgu jautājumu, kas ir BRRD ieviešana, tātad banku sanācijas noregulējuma direktīvas ieviešana, kāds ir progress šajā jomā? Un, protams, mani ļoti lielā mērā interesē arī vienotā noregulēšanas mehānisma ieviešana pēc šī gada beigām, tātad kādas ir prognozes, un jūs minējāt vēl vienu elementu, kuru gribētu labāk saprast. Jūs runājat par proporcionalitātes principu piemērošanu atalgojuma jomā, ka tas rada tādus delikātus, sensitīvus juridiskus jautājumus un ka nepieciešamas izmaiņas pirmā līmeņa tekstā. Par ko jūs konkrēti šajā gadījumā runājat? Un Bernardino kungam jautājums par BEPS. Kāds ir process, ko mēs varam darīt, lai pama, pa, palīdzētu šim produktam, lai tas uh, praksē realizētos un uh, kā mēs varam rast efektīvu alternatīvu pensijām? Paldies! Es došu tātad vienu minūtu katram uh, runātājam, saka priekšsādātājs, jo pretējā gadījumā mums pietrūks laika diskusijām. Tātad veiksmi katram viena minūte. Jā, centīšos izteikties pavisam īsi. Man šķiet, mums jāsaprot, ka uh, zem procentu likmi vidē uh, banku sektors zināmā mērā paplašinās, bet nevis tāpēc, ka tas ir neregulēts, bet tāpēc, ka tiek meklēta šī atdeve pēļņa investori vai noguldītāji zina, ka viņi saņem ļoti zemu atdevi. Uh, banku sistēmā, un tad viņi mēģina meklēt kaut kādu augstāku, labāku atdevu banku sistēmas ietvaros. Tā ka jābūt ļoti uzmanīgiem sakot, ka ne banku sistēmas izaugsmi veicina nepietiekama regulācija. Tas lielā mērā attiec arī uz monetāro politiku un to, ka mm, situācija tiek analizēta. Tas nenozīmē, ka nav būtiski riski. Riski pastāv un varbūt pat pastiprinās, ka varētu notikt tāda pārāk augsta novērtēšana banku sektorā, bet es domāju, ka tas lielā mērā neizriet no mm, nepietiekami regulējami, bet, kā es teicu, procentu likmes un investori nav pietiekami disciplinēti, ja šī procentu likme ir ļoti zema priekš, sēdētājs saka, brīnišķīgi, jums izdevās vienā minūtē. Būs nedaudz grūtāks, man saka eh, Rieskungs. Tātad par eh, šo ēnu banku segmentu. Ļoti daudzas bankas paplašina savu risku, savu atvērtību attiecībā uz nebanku un ēnu banku darbībām. Mums nav pagaidām datu, tāpēc izstrādājam konsultāciju dokumentu un cenšamies saprast un cenšamies, tā teikt, sajust, kādi šie riski ir un vai mēs varam noteikt kaut kādus uh, risku ierobežojumus. Riska griezti ir bijuši diezgan, nu, tādi stingri. Reizēm mums saka, mēs prasām pārāk daudz informācijas, un tas varētu būt ļoti smagi bankām. Tātad mēs cenšamies nodrošināt uh, pareizo līdzsvaru. Ir jāsaprot, kas notiek attiecībā uz, pieņemsim, risku pārcelšanu no banku sektora uz citiem spēlētājiem tirgu par BRD ieviešanu. Varbūt jūs kaut ko pārpratāt. Man liekas, ka 24 no 28 nacionālā noregulējuma iestādēm, ka tās jau ir nozīmētas. Tā tad šobrīd vēl varbūt pietrūkst īstenošanas. Dažās valstīs, man liekas, ka 16 ir īstenošana pabeigta, bet varbūt es te pa vienu divām valstīm kļūdos. Bet lota, lieta ir tāda, ka nav šīs noregulējuma kolēģijas, tā tad eh, netiek pieņemti lēmumi attiecībā uz kopīgo noregulējuma plānu, kas nozīmē, ka eh, šis mērķis pabeigt šo procesu līdz gada beigām, nu to mēs nevaram nodrošināt. Es negribu dot iespēju, ka nekas netiek darīts, ir ja īpaši globālā banku ziņā liels progress ir, bet joprojām neesam nonākuši pie uh, šīs lēmuma daļas. Un par uh, proporcionalitāti un atalgojumu. Nu, lieta ir tāda. Mūsu izpratne, ko apstiprina arī komisijas juridiskais dienas, ir tāds, ka dažas normas CRD kapitāla prasību direktīvā, kas sākotnēji tika neutralizēta, uh, mazām bankām, teiksim, nelieliem bonusiem, prēmijām, seps vadlīnijās, nacionālā regulējumā, tātad to nevar vairs saglabāt paša, pašreiz jāsošajā likumdošanas ietverā. Tas nozīmē, ka, teiksim, maksājumu vai kaut kādu bonusu piemērošana attiektos arī uz mazām bankām, kas varbūt maksāt, nu, teiksim, dažus tūkstošus eiro. Uh, Um, bonusos, un tas varētu būt ļoti smagi, kā liels sloks arī nozarei, un es nezinu, vai tas ir tas paredzētais efekts, ko mēs uh, paredzējām, kas mums bija prātā, kad uh, tika uh, izdot CRD, tā ka es domāju, ka labākais veids varētu būt ļoti konkrēti, skaidri paredzēt regulējumu šai jomā līdz kāda beigām, un to mēs varbūt atstāsim arī komisijas ziņā. Paldies, Bernardino kungs. Jā, mēs strādājam pie šī visa Eiropas uh, pensiju produktu un, protams, cenšamies uh, veidot kopīgu patiesu vienoto tirgu ietaupījumu jomā. Tur pagaidām risinājumi nav. Risinājumi ir bijuši fragmentāti nacionālā līmenī, un mēs tik tiešām uzskatām, un es domāju, ka arī ir labi pierādījumi tam, ka mums būs uh, daudz labāka iespēja dot kādu rezultātu patērētājam, un varēsim samazināt izmaksas, izmantojot vienoto tirgu kā instrumentu. Un, uh, šajā eh, pensiju uzkrājuma jomā mēs uzskatām, ka tas tik tiešām būtu iespējams, un tas savukārt eh, varētu nodrošināt labākas ilgtermiņa investīcijas, eh, kas ir nepieciešams Eiropas Savienības ekonomikā, jo būs ilgtermiņa saistības, kas tādā veidā tiks veidotas, un konsultācija process jau ir noticis, un ir konkrēti priekšlikumi un uzdot konkrēti jautājumi. Mēs strādājam ar nozari, arī, protams, ar jums sastrādājamies, un man ir liels prieks, ka mēs varam arvien vairāk iesaistīties darbā ar parlamentu. Es tiešām uzskatu, ka mēs varam, varēsim nodrošināt kaut ko tādu, kas ļaus Eiropas Savienības pilsoņiem būt iesaistītākiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mēs varētu tādā pozitīvākā izpratnē radīt šo piedarības sajūtu pilsoņiem, lai viņiem būtu kaut kas ļoti pozitīvs arī uzkrājuma jomā, jo, godīgi sakot, uh, pieredze pensiju jomā dažās valstīs nav īpaši laba. Eiropa, es domāju, varētu dot savu pievienoto vērtību. Paldies, eh, Gabriela, un jā, noteikti mums ir nepieciešams diskusijas šai jomā, jo jautājums ir ārkārtīgi būtisks un ir interesants priekšlikums, pie kā jūs strādājat. Eh, Danut Hūbner nākošā. Paldies, priekšstādātāji, es gribētu pateikties par jūsu dēvumu attiecībā uz stabilitāti, bet domāju, ka galvenais tagad ir redzēt, kā izaugsme tiks nodrošināta un šajā ietvarā. Uh, Man ir jautājums jums. Mums pagaidām nav noregulējuma režīms ārpus banku sektora. Tas nav izaicinājums tikai esmai, bet eh, tāpat arī citiem, un es eh, gribētu dot jautājumu Bernardino kungam jautājumu. Pašreizajā situācijā, kas notiktu, ja būtu liela pensiju fondi, kas, teiksim, bankrotētu kādā Eiropas Savienības vai Eirozonas valstī. Kas notiktu? Un otrs jautājums saistībā ar to, ka mēs eh, ieviešam izmaiņas, eh, maksāt eh, spēju divi un nepieciešams otrā līmeņa likumdošanas izmaiņas, lai varētu paredzēt jaunu risku faktoru ienākšanu, iestrādāšanu. Un kā jūs labi zinat, fonda biržās nekotēti vecapīgi arī tagad tiek iekļauti, un tas sarežģītos situāciju. Man ir Enriekungam jautājums saistībā ar to, ka šobrīd notiek pārdomas par to, kā limitēt šo banku sektora risku, tāpat attiecībā uz valstu izdotiem aktīviem un kā lai nodrošina tādu miedarbību šiem riskiem dalībvalstīs, kas arī ir atkarīgi no dalībvalstīm. Tātad, lai nebūtu tādi pārāk atšķirīgi šie riska līmeņi, vai jūs strādājat pie šādas klasifikācijas? Yeah, Jā, very. Gabriels, pirmais, eh, paldies par šo jautājumu, domāju, ka ļoti svarīgs. Ja mēs raugāmies uz ietvaru apdrošināšanas puses Eiropas Savienībā šobrīd, tad eh, iztrūkstošais elements šobrīd ir eh, noregulējuma ietvars apdrošināšanai. Tas nenozīmē, ka mums nav instrumenti, bet tie ir ļoti atšķirīgi nacionālā līmenī, dažādiem uzraugiem dažādas pilnvars, dažādi ietvari noregulējumam, tā kā jūs teicāt. Uh, Jā, mēs esam to identificējuši, arī esam likuši priekšā komisijai. Līdz šim mums ir bijuši tādi nelieli uzņēmumi, kas saskāršies ar problēmām, bet ar šo pieredzi mēs jau redzam, ka noteikti radīsies jautājumi, problēmas attiecībā uz uzraudzības eh, konsekvenci no uzrauga puses un eh, attiecībā uz apdrošināšanu. Mums nav Eiropas Savienības tāds režīms eh, pensiju un uh, apdrošināšanas garantijas schēmām. Ir tikai pāris valsts, kurās ir šādas pensiju gar, um, apdrošināšanas garantijas schēmas. Tātad ir iztrūkstošie elementi, ir pārklāšanās, tā ka šī ir joma, kur mēs uzskatām noteikti ir jāstrādā, lai, ja es tā varētu izteikties, lai mēs noslēgtu šo regulējošo ietvaru arī apdrošināšanas sektorā par uh, maksātspēju divi un uh, par šo pārējais pasākumu pakāpenisku ieviešanu. Par to jau tika runāts politiskā līmenī ir eh, vairāk pārējais pasākumu iekļauts maksātspēja divi, eh, arī caur omnimus divi, un mēs, protams, uzraudzīsim to visu. Es zinu, ka, piemēram, eh, par mērcupīriem, kas netiek kotēti fonda biržā, nu, tas jau ir ārpus mūsu iespējām iejaukties, un par to jau ir runāts daudz un dīks politiskā līmenī, bet no otras puses, kā teicu iepriekš, mēs aplūkosim uzraudzību, un ja būs kaut kādas neparedzētas sekas, tad mēs noteikti ziņosim par to parlamentam, ja būs nepieciešams. Paldies, uh, Andrē, vēl vārds. Jā, paldies, jūs pareizi sapratāt. Mēs šobrīd nestrādājam pie kaut kādiem riska limitiem atbilstoši kaut kādam uh, tiesiskam regulējumam. Es domāju, ka doma ir tāda tad nodrošināt diskusijas par eh, maksātspējas prasībām, un tas ir delikāts jautājums. Pirmais eh, šajā jautājumā ir tas, ka dažkārt pastāv tāda kā neizpratnē pārpratums un izpratne, ka šis eh, ka valsts risks, risks nav iekļauts šajā iet, ietvarā, un daudzas bankas, kas izmanto iekšējos moduļus, tām ir izsvērtais risks arī attiecībā šo valsts risku. Uh, tas atspoguļojas arī mūsu veiktajos stresa testos, un tad, kad bija valsts eh, parādu krīze, tas arī izpaudās, un 2011. Eh, gadā mēs jau ieviesām, zinām, tādu kā buferu, un ieviesām arī otrā pīlāra prasības attiecībā uz valsts risku, tad, kad tas realizējas, un mēs plānojam arī apjomīgāku stresa tekstu, tātad tas ir galvenais un pirmais, tas jau ir risks, par ko mēs domājam, kas šobrīd nav aptverts, varbūt, un uz to jūs tieši norādījāt, tas ir koncentrācijas risks, tas, ka uh, dažām bankām ir pārmērīgs risks eh, attiecībos pašmāju valsts eh, parādu risku un viņiem ir tāpēc jānodrošina seškārtīgi šīs kapitāla prasības. Tātad tas ir ļoti būtisks punkts. Bet eh, vispārīgi, tātad Bāzēlas komiteja jau risina šos jautājumus, bet es negribu dot tādu iespēju, ka kamēr mēs strādājam pie globāliem standartiem, Eiropā mēs neko nedarām, bet ir jau daudz, kas izdarīts šajā jomā. Paldies. Thank you. It is really important. Paldies, tiešām ļoti nozīmīgi. Un, protams, arī mēs skatāmies Eiropas sistēmisko risku, e, komiteja ir izstrādājusi arī šeit tādu tiešām novērtējumu modelu. E, Jakobs Vainzikars. Paldies. Es vēlos turpināt to, ko teica Danot Hubner. Viņa, manuprāt, pareizi norādīja Bernardino kungs, kā ir sekojuši problēma. Ja nav konkrēts režīms apdrošināšanas sistēmām, tad mēs skatāmies un nopietnām grūtībām. Bet vēl varētu pat teikt eh, vēl skarbāk. Dažādi veidi tukšie solījumi, kurus ir snieguši apdrošinātāji, tāds nevajadzētu vairs pieļaut. Piemēram, dažādi veido pilnīgi tādu, nu, peļņas apsolījums, nu, tāds nedrīkst būt. Bez nosacījumiem vajadzētu tomēr pateikt konkrēts nosacījums, kā tas ir kopā ar makroekonomiku, piemēram. Man interesē, kā jūs varētu, kādā veidā tad šī atbilde varētu būt saistīta arī ar uh, konkrēto līgumu uh, piešķiršanu, kur tie būmēr tad būtu pieļaujami. Paldies, ļoti labs jautājums. Mēģināšu sasniegt divas atbildes. Pirmkārt, jo kopš 2011. gada mēs sekojam savas atzinumus un savās rekomendācijās esam uzsvēruši um, tieši jūsu minētais punkts. Šis struktūra elements. Un par dažādu veidu konkrētiem līgumveidiem un solījumiem. Un arī par nacionālu iestāžu lomu. Šajā gadījumā tiešām ir ļoti svarīgi, kā uzņēmumi, protams, skatās uz tādiem jauktiem darījuma veidiem. Uh, jo daudz dažādi veidi solījumi, ilgtermiņa garantijas. Tas bieži vien tur nav pareizi aprēķināts lietas, un jau piedāvātās opcijas un garantijas, ja tālāk izvērtē no maksāt veids divi, kur parādās jauna tirgus attīstības mehānismi, nu tad tas, protams, tagad uzpeld. Bet tas jau viss tika piedāvāts cenu, un tagad tikai tas uzpeld virspusēm. Tādēļ mēs skatām, kāda ir paša produkta, kāda ir to struktūra, mēs tam esam sekojuši no paša sākuma. Un tā izmaiņas notiek. Mēs tam, protams, vēl sekosim, un mēs uzskatām, ka tas izdosies. Otkārt, par pensiju fondiem. Te nav runa tikai par apdrošināšanu, te pirmkārt tas jau ir jautājums arī par pensijām. Un par uh, labumu guvējiem, nu tas ir jautājums, kādā veidā jūs to, protams, uh, iegrāmatojat. mums ir tā, ka mums ir, protams, jau divpusēji šī reģistrācija. Mēs no vienas puses strādājam pie maksātspējas jautājumiem, skatoties, vai pensiju fondi ir maksātspējīgi un skatoties, kāda ir peļņa. Un nākošajā ceturksnī mēs arī piedāsim Eiropas iestādēm konkrētu atzinumu par to, kādā veidā varētu novērtēt šo ilgtermiņa uh, kritēriju, cik ilgspējīgi ir šādi solījumi. Tālāk mēs arī veiksim stres pārbaudas tieši jau šogad par pensiju fondiem. Un arī šie solījumi dos, nu, mēs ļoti rūpīgi izvērtēsim. Paldies! Jā, lūdzu. Um, paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties direktoriem par viņu runām un skaidrojumiem. Man būtu tāds vispārīgs jautājums. šogad. Kopīgā komiteja trīs uzraudzības iestādēs. Nu, viņi sagatavoja savas rekomendācijas, tās tika publicētas, un tas viss bija vērsts tieši uz to, lai nodrošinātu šādu uh, nodrošināšanu ar vecpapīriem attīstību kā jaunu tirgus veidu Eiropā. Jautājums. Kāda ir īstā turpmākā darbības joma? vai Eiropas atspīru un tirgus uzraudzības iestāde varētu arī turpmāk darboties, lai nodrošinātu ekonomisku izaugsmi un darbvietu radīšanu. Un vēl šī nodrošināšana vērtspīriem. Mēs parlamentā strādājam pie jauna ziņojuma, kur mēs runājam par vienoto kapitāla tirgu. Un kā jūs redzat, kādi ir tie galvenie pilāri? kapitāla tirgus savienībai un kā to varētu nodrošināt. Jā, būtu atbild šādi. Par vērtspapīrošanu tas e, viens un otrs plašāk par kapitāla savienību. Te tiešām trīs visas iestādes ir ļoti cieši sadarbojušās, un mēs kopīgi esam strādājuši pie atbilstības nodrošināšanas. Tā kā pārskatot pēdējos gadus, redzat, tur ir skaidra virzība šādu procesu un mm, likumdevējs, protams, nu, mums būtu jāņem vērā, ka ir jānorošina lielāka standartizācija un saskaņošana un vajadzētu saskaņot saturu. Un mēs tam visam esam sekojuši, mēs arī sagatavojuši savu ziņojumu, ko iesniedzam komisijā, un tas arī pieņems mūsu mājaslapā. Es domāju, ka arī Andrējas Un Gabriela arī runās par, par uh, vērtspierošanu. Uh, ja mēs skatāmies tālāk. Ja mēs skatāmies uz tirgus atvērtību, galvenokārt finanšu krīzes problēma bija tā, ka investīri nevarēja īstenībā novērtēt ilgtermiņa portfolio uzticamību. Un tas ir ļoti nozīmīgs elements nodrošināšanu ar atsafīriem darījumiem. Vienkāršākais solis varbūt, kurš bija, protams, bija precīzi noskatīt, nopre, piedāvāt tādu mājaslapu, kura ļautu uh, salīdzināt un paskatīties, vai šāda nodrošinājuma vērtspīriem ir atbilstīga. Tālāk mēs skatāmies, kāda varētu būt mūsu loma atbalsts ekonomiskai izaugsmē un darbvietu radīšanai. Te, nu, protams, ir jāskatās ļoti precīzi uz atsevišķiem elementiem, kā darbojas Eiropas finanšu tirgi. Nu, un te attīstās atsevišķi kanāli. Um, viens ir šī nodrošināšana vērtspīriem, otrs ir puļu finansējuma piesaist. Um, bet nākamā lielā virzības kapitāla uh, Eiropas Savienības, eh, Savienības izveida Um, nu, te ir jābūt skaidrībai, kādā tad formātā noteikumos tas iekļausies. Nu, viens tas bija, kad tas bija stabilitāte un investoru aizsardzība, bet papildus tad mēs sapratām, ka tur ir papildus vēl iestrādāts ļoti daudz uh, lietas jau vienotajā noteikuma grāmatā. Un tagad ir jānodrošina, protams, arī šī uzraudzība, vienota uzraudzība visās 28 dalībvalstīs. Paldies, Celek Pēters Zīmons. Paldies! Es vēlos runāt konkrēti šādu jautājumu. Par kur arī kolēģi Ferēras kundze. Tieši pirms divām nedēļām mēs runājām par jau vienoto Eiropas Savienības eh, budžeta eh, pozīciju. Un te mēs runājām arī par finansējumu iespējām. Un ja mēs tiešām vēlamies arī pastāvēt pašu savu uzstādīto pozīciju, un jums papildus uzstādītos uzdevumus, es baidos, ka simtprocentīgi jūs to jūs nevarēsiet izdarīt. Piemēram, datu apkopošana un informācijas tehnoloģijas. Jautājums ir, kā tad īsti jūs spēs to visu nodrošināt? Jā, tas jau īstenībā jau datu apkopošanas ziņā jau būs nepilnības. Un tas jautājums ir, kas jāņem vērā. Tātad, ja mēs tad paliekam pie šāda finansējuma, kas ir pašreizējais, jūs iestādējam, tad jautājums, kā jūs ilgtermiņā redzat? vai mūsu uzticētos uzdevumus jūs spēsit īstenot. Arī tādā veidā, kā no jums mēs to sagaidām un ko sagaida nodokļu maksātājs. Un, ja tomēr tad jūs atzīst, ka nav iespējams, kāds būtu papildus finansējums nepieciešams. Tālāk. Vēl par finansējumu. Kurš tad par to visu maksās? Un man ir jūsu viedokļi no visiem trim. Kāds būtu jūsu ierosinājums ekonomikā komitējai? kas notiktu, ja mēs atteiktos tagad no nacionālo iestāžu iemaksām, bet runātu par nodevu ieviešanu, ko maksātu paši tirgus dalībnieki, vai arī alternatīvi pirmais solis varētu būt jauktu tādu finansējumu modelis. Tātad, mm, ka maksā gan tirgus dalībnieki, gan arī tiešā subsīdijas no Eiropas Savienības budžeta. Kā jūs to vērtējat? Lūdzu. Jā, es domāju, jūs labi arī apzināties un zinat, kā atsevišķām uzraudzības iestādēm, tas ir pakauts Hilla komisārā Hilla kunga portfelim un viņa kompetencei, un viņš jau šobrīd skatās, kā var uzlabot triju iestāžu arī finansējumu modeli. Jā, protams, tad mēs skatāmies ka nacionālās kompetentās iestādes varētu to arī atbrīvot no savām nodevām. Nu, te papildus jāatzīst, ka tas varbūt pat ir racionāli pieeja. Bet jo vairāk, protams, jau viņas naudas savās Eiropas mērogā, nacionālā mērogā paliek mazāk naudas. Lai gan tas jau nav tāds jauts, kā mēs pārvedat naudu no nacionālā uz Eiropas mērogu, bet gan kādā veidā jūs uzlabojat uzraudzības iespējas un standarts Eiropas un nacionālas mērogos. Un nu, mums liekas, ka, protams, nacionālo iestāžu finansējuma modelis ir arī jākļauj tālākais debatēs, bet, nu, es domāju, ka tā jāsaka komisāram. Un nu, par ietekmi. Mēs, protams, nedrīkstam novērtēt par zemu likumdošanas darbu. Tas ir skaidrs, ka tas ir ļoti nozīmīgs, bet tālāk īstenošana, lūk, ir tikpat svarīga. Un mūsu pieredze tieši to pierāda. Un, ja jūs neapstrādājat pietiekami, uh, E, daudz līdzekļu īstenošanai, nu tad tas, protams, grauj vispārējo noteikumu e, formu. Citu komentāru? Labi, tālākie jautājumi. Keits Simborn, lūdzu. Paldies, esmu pārsteigts par šādu iespēju. Bet te man ir jautājums. Tas, ko es neuzdevu iepriekš. Andrija kungs jums. Pats SDR failu. Es zinu, ka tas varbūt nav pats prioritārais, jo eh, jūs iestādējat daudziem citiem jautājumiem sekojus un tā, bet Eiropas parlaments, protams, ir ļoti rūpīgi sekojis, lai būtu skaidri sekot vispār riska kapitālam. Uh, un tad uz uh, riskantu darījumus. Un, ja mēs skatāmies uz bankām, bieži vien te ir runa par tādu kompromisu, kuram interdaily uh, likviditātes nodrošināšanai, bet tas ir atsevišķais elements, kas ir jāskatās ar kombinētā modelī. Man tomēr interesētu, kā šis darbs virzās un kas tur ir sagaidāms RTS uh, jautājumā. Un mēs zinām, kā no dalībvalstu uzraugiem uh, tam ir ļoti liels pieprasījums. Kāds ir īsta laika grafiks un kad mēs varam sagaidīt kādu rezultātu? Jā, paldies par šo jautājumu. Jā, jāatzīst tiešām. Šīs ir ļoti sarežģīts fails, un uh, mēs uh, esam sekojuši arī sabiedriskā apspriešanai, piedāvājot arī konkrēts kriterijus, kādā var rēķināt šos kapitāla prasības arī CSD un pretpakalpojumā banku sniegtos garantijas un pakalpojumus. Nu, un apspriešanas rezultātā mēs iekam informāciju, un tagad mēs šobrīd izstrādājam vēl gala piedāvājumu, tas jau ir fināla fāzē. Es domāju, ka mēs par to varēsim balsot pavisam drīz, jau šī mēneša laikā vai oktobra sākumā. Es labprāt šo tam arī varbūt ar jums divpusēji varētu arī risināt un piedāt jums vēl lielu detalizētāku informāciju, bet var, pats svarīgākais, ko šobrīd varu pateikt, ir, ka starpbanku likviditātes nodrošināšana ir šobrīd uh, galvenais jautājums par valūtām un kādā veidā jūs nosakat šo vidi, attiecīgi aprēķinot, um, balstoties valūtām. Tur ir ļoti tehniski aprēķini, un mēs tā to veicam, lai iekļautu visas svarīgās valūtas. Un tad, attiecīgi, tam mēs veltam vislielāku uzmanību, nu, pārskatot CSD pakļaušanu šādiem izmaiņām. Paldies, tālāk Eva Pāvnova. Paldies! pēdējo mēnešu laikā uh, gan tirgus dalībnieki, gan politikas veidošana ir uh, saraukuši uzats par uh, MIFID paketi. Jo tur ir jauna prasība, ka tirgotājiem um, ir skaidri jānorāda prasītās cenas attiecībā uz parādiem un likviditāti. Un te īpaši svarīgākais ir slieksnis, kad tad ir jāpasaka, no kura brīžā konkrētās obligācijas ir jāpakļaut transparences prasībām. Nu, es īsti nezinu, vai tas ir atbilstoši realitātei. Un mūsuprāt, šeit saskatāmības zaudējums, ja radītais trūkums ir tas, ka obligāciju tirgus īstenībā tieši apsīgs tajā brīdī, kad likviditāte eh, sarūk un nespēja tikt galā ar stresu. Nu, tu, es sekoju šim jautājumam un tehniski, protams, tas šone, šomēnes tieši tiek noteikts jautājums. Jūs uzskatāt, ka jūs spēsiet piedāvāt šādu skaidru nošķīrumu? Un šīs piedāvājums būs tāds, ko varētu teikt darbojas un nodrošina gan likviditāti, un tās arī caurskatāmību. Un, ja gadījumā šo sistēmu nedarbosies un to nepieņems, ko te jūs varētu piedāvāt kā alternatīvu? Lūdzu. Paldies, ja jūs pareizi norādījāt. Uh, obligācija tirgus caurskatāmība ir ļoti svarīgs MIFID 2 un MIFID ar noregulējumam. Un esmas nostāja vienmēr bija šāda. Likviditāte un caurskatāmība obligāciju tirgu ir ļoti svarīga arī skatoties no kapitāla tirgus perspektīvas. Un obligāciju tirgu ir jābūt ļoti tādam metodicīgam, izsvērtām novērtējumam, jo, ja likviditātes vispār nav pieejams, vai tikai ļoti minimāla likviditāte, nu tad caurskatāmība, protams, vēl tikai pasliktina situāciju. Tādēļ šīs jautājums, protams, ir izpelnījis milzīgu o, ievērību gan baldē, gan no arī no Eiropas parlamenta puses. Vēlos uzsvērt divas lietas. Pirmkārt, jā, likumdevēja nolūks bija tieši skaties uz arī MIFID 2 un MIFID 2 ir, ka nodrošina caurskatāmību obligāciju tirgu. Bet pieņēmums, protams, ir šāds. Ja mēs to darām rūpīgi, tad mēs varam, protams, arī uzlabot situāciju, un investori vairāk iesaistīsies tirgu un vairāk investēs. Mēs to visu rūpīgi šobrīd izsveram un skatāmies arī atsevišķos IFIBijā prasības, un šobrīd ir jāsaprot galu galā. Te mēs runājam par tikai ļoti nelielu obligāciju tirgus daļu, kas tiks pakļaut šādām sarskatāmības prasībām. Mēs runājam par kādiem 5% no visu obligāciju tirgus. Ja pēkšņi tomēr šī sistēma mm, pie, iekļaus kaut kādas arī negaidīts pavērsiens un negaidīts sekas, nu tad mēs, protams, to pārskatīsim. Un, ja tas būs nepieciešams, tad tā rīkosimies un arī konsultēsimies ar ekonu komiteju par šiem tehniskiem standartiem. Paldies! Korasonu Hoicens, lūdzu, kundze. Jā, paldies, priekšstādātāji. Es turpināšu arī Danas Hubners jautājumu. un Vaičakara kungs. Manuprāt, jūs esat ļoti precīzi norādījuši, ka e, viena no galvenajām bīstamē ir tieši ļoti zemās procentu likmes. Jautājums. Nu, tieši tas izpalie, izpaliekošā negūtā pēļņa ir nopietnas apdraudējums pensiju fondiem un apdrošināšanai. Kā jūs to redzat? Tālāk. Mēs skatāmies savukārt, kā atsavukārt saistībām, ja parādiem tiek piemērots arī ļoti zem šīs procentu likums, un tas arī, protams, manuprāt, jūs. Um, un ja ilgtermiņā, tad to pretstata, tad tas, protams, varētu radīt maldīgu priekšstatu par uh, maksātspēju. Un kā jūs varat īstenībā tad uh, iespējamo neatbilstību un iztrūkumu veidošanos? Un trešais jautājums ir par risku. O, nu, mēs runājam par uzraudzībām, uzraudzības iestādēm ir jāveido šāda visaptaroša pieeja. Tas, protams, skan ļoti labi. Bet ko jūs īsti ar to domājat? Kas ir šī elastīga un visaptaroša pieeja? Tas nozīmē, ka uzraugiem jāpiešķir vēl lielāka arī elastība domājot par dažādu veidu atlaidēm. Un, um, vai te ir atkal kaut kādā veidā jākategorizē dažādi maksātspējas rādītāji. Citiem vārdiem, kas tie ir citi elementi, kas būtu jāņem vērā? Jā, paldies. Ļoti nozīmīgs jautājums. Jā, par peļņas uh, procentiem. Nu, protams, skatoties gan no kvalitātes, gan no kvantitātes, līdz šim mēs runājam par Nu, droši vien apkoposim skaitļus šī gada beigās, tas būs uh, daudz atbilstošāks realitātei. Un līdz šim īstenībā nav tā kā būtu kaut kāds milzīgs nobīdes no normālas kārtības, ja investoru tāds līdzinās darbības. Ar kvalitāti mēs, protams, risinām dialogu ar nacionālām iestādēm un arī ar nozari. Uh, Un mēs redzam, ka īstenībā arī investīcijas pieaug atsevišķās nozarēs, kas varbūt nav tik tradicionāli nemaz saistīts ar apdrošināšanas nozari. Te es runāju gan par kredītiem, kaut kāda īpaša kārtība atruna ar bankām, arī infrastruktūras ziņā. Te lietas uzlabojas. Un es domāju, līdz gada beigām būs pieejami konkrētāki skaitļi, un mēs varēsim tad par šo runāt precīzāk. Tālāk par saistībām un ultimate, eh, ja šo galīgo trešo uh, likmi. Un nu, tas parādījās kā jauns elements uh, eh, maksātspējas divi noregulējumā, lai runātu par legālajiem elementiem, kas atbilst arī tirgus prasībām. Un tur jau īstenībā, kad parādās vēl galīgā ceturtā likme, uh, šī ceturtā likme jau omnibus uh, skaidri nosaka, ka to nevar visu laiku rosīt, tai jābūt stabilai, lai nepieļautu tādu pārāk lielu arī svārstību un uh, nedrošību, neskaidrību apdrošinātāja paša atbildības ziņā. Nu, un šobrīd mēs līdz ar to strādājam arī Solvency 2 ietvaros, un mūsu nostāja tā. Pirms uh, jaunais režīms stājas spēkā, mēs varam šo galīgo trešo likmi, lai nodrošinātu arī visus šīs izsniegtos aizdevumus, kas arī saskano ar jūsu pozīciju Omnibus 2 ietvaros. Bet vienlaikus mēs redzam pie tās metoloģijas, ko izmanto arī OFR aprēķinos. Mums ir bijušas tehniskās konsultācijas, un mēs jums piedāsim arī vēl plašākas konsultācijas 16. gadā. Un tās mērķis būs galvenokārt pārskatīt metoloģiju un izvērtēt, cik daudz kāds nepieciešams, eh, vajadzēs, kāds faktors jāizmanto, kādā veidā mēs arī varam pateikt, kāds ir īstā peļņa un kāda ir īsti šī inflācija. Lūk, eh, tas ir tas svarīgākais. Bet neplānotās, protams, seks ir eh, pārējot no maksātspējas 1 uz maksātspēju 2, kā šobrīd mums jau jāpieķers pie tās likmes, kas jau bijuši kādreiz visos pētījumos iepriekš jau sagatavotas attiecībos maksātspēju divi. Tālāk par likviditāti un apdrošināšanos un pensijas fondiem. Tas, protams, galvenokārt ir tā, no apdrošināšanas puses mēs jau esam iekļāvušies šajā režīmā, gan arī pārējais un atgūšanās periodā, un ir skaidri atrunāts, kādā veidā uzraugiem tam visam ir jādara ar pensijām. Tur nav skaidri atrunāts um, maksātspējas. Mums ir šī holistiskā pieeja attiecībā uz pensiju fondiem, un mēs, protams, vēlamies, lai būtu tāda skaidrāka reāla pieeja, jo realitāte ir zināms. Ja skatāmies no ilgtermiņa saistībām, nu tāda realistiska skatpunkta ir tikai divi veidi, kā to risināt vai nu jūs paaudzināt iemaksas, vai jūs samazināt peļļu. Un trešā veida nav. Un tam jābūt skaidrs caurskatām. Tad gan nenozīmē to, ka mēs teiksim uzreiz tā, ka tāda būtu rigīda sistēma ievieš. Nē, mēs runājam par ilgtermiņu saistībām, bet, lai varētu pieņemt šāds lēmums, mums ir jābūt skaidriem. Un tad mēs varam veidot šādu reālu un ko mēs saucam arī par holistisku pieeju. Paldies! Pēter. Paldies, pēdējais jautājums, Pēter. Paldies. Mans pēdējais jautājums ir Enrija kungam. 14. aprīlī mums šeit bija izpildirektors no Fekasija. Mēs apspriedām tehnisko standartu projektu saskaņā ar 136. pāntu CRA Tobrīd es interesējos par kredītreitīgu aģentūru e, salīdzinājumu mazajiem un lielajiem. Par atsevišķi e, reitinga aģentūru vērtēšanu. Jautājums ir par to, vai pat labākajos vērtējumos e, reitinga aģentūrā mums ir tieša pārnese. Jeb arī iepriekšējie reitingi ir tādi, kas ietekmē nākošos. Respektīvi, vai uh, nav tā, ka iepriekšējie uh, reitingi neļauj piešķirt uh, eh, trīskāršā reitingu turpmāk un tam līdzīgi. Līdz ar to mazām reitinga aģentūrām līdz šim nav bijis iespējams ienākt tirgu, jo līdz pat šim uh, nav sasnieguši nepieciešamo reitingu skaitu, veikto reitingu skaitu. Līdz ar to, vai kaut kas ir uzlabots šobrīd? Jo mūsuprāt, šeit pietrūks tirgu mazās reitinga aģentūras, un tieši finanšu krīze ir parādījusi, ka principā mēs vēlētos eh, izjaukt lielo kredītreitinga aģentūru dominēšanu tirgu. Tālāk par tehniskajiem standartiem. Mums ir paredzēts eh, pārejas periods attiecībā uz mazajām aģentūrām, kamēr tās ievāc nepieciešamos datus. Tam būtu jābūt paredzētam, bet vai tas tā tiešām ir? Thank you, Andrea. Oh, thank you very much for, for the question. Andrejā, jā, paldies par šo jautājumu. Šis ir ļoti sensitīvs jautājums, kas ir apspriests jau iepriekš, eh, rēģējot uz jūsu vēstuli un arī pēc līdzīgām diskusijām ar komisiju. No tāda prudenciāla skatījuma, piesardzīga skatījuma, mūsu mērķis ir izveidot tādus eh, prasības, kas eh, pieļauj robustu risku izvērtējumu. Un, protams, ka jo vairāk ir kvantit kvantitīvo datu, ko izvērtēt, jo robustāks ir vērtējums. Un, e, piemērot to jaunizveidotām kredītveitīgām aģentūrām var būt sarežģīti, tās nevarēs izpildu prasības, it īpaši, lai eh, sniegtu reitingus augstākajā līmenī. Tas var, tās varbūt nav milzīgs ierobežojums, bet tas tomēr ir savā veida ierobežojums. Izprotot e, paustās bažas, mēs šobrīd strādājam, kā jūs jau pieminējāt, pie priekšlikumā, kā atrast pareizo līdzsvaru, un šis pārējais periods, kas ir noteikts, e, tik tiešām ir tas, pie kā mēs šobrīd strādājam, meklējot pareizo līdzsvaru. Protams, ka vēl viens jautājums, kas rada mums bažas, ir konsekvence starp šiem standartiem un e, arī CRA attieksmi pret CRA vecpapīrošanas procesā. Un tādējādi mums ir nu jānodrošina konsekvenci un pārējais periods varētu būt pareizā pieeja. Tā kā darbs pie tā vēl turpinās. Un, ja es drīkstu vēl, tad es pieminēšu, šis ir tas jautājums, kur mums esam viensprātis. Arī maksātspējā divi ir šāds pats pārējais periods paredzēts. Priekšsēdētājs, paldies! Ar to es vēlos arī pateikties. Stevenam, Andrejā un Gabrielam par šo ļoti auglīgo viedokļu apmaiņu. Nevaru pat izveidot tādu kā kopsavilkumu daudzajām svarīgajām lietām, kas šeit tika apspriestas, eh, pēc tām mums būs jāturpina arī diskusijas turpmāk. Vēlos tikai uzsvērt vienu lietu par resursiem. Tur es domāju, viss, ko jūs sacījāt, un eh, arī jautājumu gars parādīja, ka mums ir nepieciešams jūs atbalstīt šajā jautājumā, kas ir tik svarīgs, jo ja mēs vēlamies sasniegt tos mērķus, ko esam uzstādījuši, mums priekšā ir lieli izaicinājumi, uh, un mums ir nepieciešama tāda aģentūru sistēma, kas ir adekvāti finansēta, tur mēs jūs atbalstīsim par pārējām lietām, turpināsim mūsu dialogu. Liels paldies par šo ļoti interesanto viedokļu apmaiņu. Thank you. go quickly to the... Ja, pavisam ātri pārēj pie paziņojumiem un ķeramies tad pie balsošanas. Vēlos atgādināt, eh, nākam ceturtdien ir no rīta ir no 10. līdz 12.30 kopīgā sanāksme kopā ar takse komiteju, viedokļu apmaiņa ar Jean-Claude Junkeru, Pierre Moskovisi un Margaret Vestageru attiecībā uz nodokļu jautājumiem, protams. Rītdien savukārt no 3 līdz 5 mums būs viedokļa apmaiņa ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem Eiropas pusgadu kontekstā. Līdz ar to šeit būs izmaiņas eh, telpas iekārtojumā, lai pielāgotu nepieciešamajam darba formātam, un viedokļu apmaiņa ar nacionālajiem parlamentiem būs svarīga. Tāpēc ķeramies tagad pie septītā darba kārtības punkta. Ekon komitejas 2016. gada sanāksmu grafiku projektu pieņemšanu. Jūs esat saņēmuši šo dokumentu, es teiktu, ja neviens neiebilst, tad mēs varam uzskatīt to par pieņemtu. Kalendārs ir apstiprināts, paldies! Astotais punkts tālāk atkārtot apspriešanās ar komiteju. Par astaro punktu jums vēl kas sakāms, tātad. Kā jūs zināt, ir panākta politiskā vienošanās attiecībā uz apdrošināšanas starpniecību un e, izplatīšanas direktīvu. Tagad ir jauns nosaukums, es teiktu, un pozitīvs rezultāts parlamentam. Uh, Ar to es vēlos arī apsveikt referentu Werneru Langenu un visu sarunvedēju komandu. Personāla balsojums tagad būs saskaņā ar mūsu procedūru. Pirms tam Langena kungu vārdā Burkhards Balts izteiksies lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Langena kungs uh, ir vēl ceļā uz Briseli, ir iesprūdis uh, sastrēgumā Eh, nu, pavisam īsi tādēļ es izteikšos viņa vietā. Kompromiss eh, jaunajam regulējumam eh, apdrošināšanas starpniecības pakalpojumiem ir visnotaļ atbalstāms parlamenta puses prasības noteikt Eiropā minimālos standartus patērētāja aizsardzībai un informācijas sniegšanas pienākumiem un pārkvalifikācijas pieprasījumiem, tāpat arī reģistrēt eh, starp, starpniekus apdrošināšanas jomā. Tas viss ir izpildīts un sasniegts. Tas mums rada prieku. Varētu vēl šeit uzskaitīt veselu virkni citu punktu, bet es domāju, mēs visi vēlamies ātrāk nobalsot. Werners Langens gan man īpaši ir prasījis izteikt pateicību ēnu referentiem, galvenokārt arī ekonu sekretariāta darbiniekiem, Jofanes un Setašai Malikai, un viņš lūdz uh, atbalstīt šo kompromisu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Pievienojos Langenkungam pateicībā sekretariātam par lielisko atbalstu, kas tika mums sniegts. Padomas vēstule ir visiem de deputātiem izsūtīta, varam ķerties pie balsošanas. Vispirms tests, pārbaudam balsošanas iekārtas. Beidzam balsot. Tā redzam, viss darbojas labi. Tagad sākam balsošanu. Personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 31 par, 4 atturas. Ļoti labs rezultāts. Paldies visiem! Protams, ka tas vēl eh, plenārsēdē ir jāapstiprina šo vienošanos pirmajā lasījumā par apdrošināšanas izplatīšanas direktīvu. Nākamais ir devītais punkts. Labi, es tad iesākšu. Deleģēto aktu un īstenošanas pasākumu rūpīga pārbauda attiecībā uz prips. neredzu pervanšu berēs. Tātad eh, šeit tas mums ļauj sagatavoties EZA aģentūra un komisijas eh, plānotajiem pasākumiem. Kā jūs zināt, mēs eh, ļoti nopietni uztveram šos pasākumus. Tātad šodien mēs koncentrējamies uz PRIPS Tātad par galvenajiem informācijas dokumentiem, investīciju produktiem. Tas ir liels solis uz priekšu attiecībā uz patērētāju aizsardzību un, protams, prasa sadarbību starp sektoriem, Un tas ir labs piemērs tam, kādēļ bija nepieciešams izveidot visu trīs uzraudzības aģentūru kopīgo komiteju. PRIPS arī e, ievieš svarīgas tiesības veikt intervenciju apdrošināšanas nozarē saskaņā e, ar to, kas jau MIFIR ir iekļauts. Līdz ar to šodien mēs vēlētos īpaši e, apspriest tehnisko diskusiju pap, papīra dokumentu, ko publicēja 23. jūnijā kopīgā komiteja attiecībā uz scenārijiem un dokumentos publicējamo informāciju attiecībā uz PRIPS tehniskos eh, diskusiju dokuments eh, ir izdots, lai dotu iespēju interesētām pusēm izteikt komentārus par atsevišķiem tehniskiem aspektiem saistībā ar uh, risku izvērtēšanu. Konsultācijas noslēdzās 17. augustā. Un, kā mēs saprotam, uzraudzības aģentūra šobrīd izvērtē saņemto informāciju un balsojas uz to sagatavos tehnisko standartu projektu, kurš jāiesniedz komisijā līdz nākamā gada 23. martam. Līdz ar to mēs esam ieinteresēti saņemt eh, aktuālāko informāciju par svarīgākajiem elementiem, kas būtu jāiekļauj tehniskajos standartos un arī attiecībā uz ieinteresēto pušu viedokli. Sveicu atkal šeit Stevenu eh, Mejoru. Eh, ESMA priekšsarētāji, kurš runās EZA aģentūru kopīgo Eh, komisijas vārdā. Un tāpat arī no eh, FIZMA ģenerāla direktorāta pārstāvs lūdzu aicinu izteikt īsu ievadu un eh, aicināšu iekļauties 10, maksimums 15 minūtēs abiem diviem. Un tālāk prips sarunvedēju komanda uzdos jautājumu jums. Paldies. I know the commission first. Please. Komisija pirmā lūdza. Thank you, Chairman, uh, members of the European Parliament. Paldies, priekšstādātāji, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Paldies par šo iespēju sniegt jums jaunāko informāciju pēc uh, regulējuma pieņemšanas uh, par uh, prips, par kompleksētiem privātu ieguldījumu nodrošināšanas ieguldījumu fondu projektiem. Tātad situācija ir vienkārša. Patērētājiem Eiropā nepieciešama skaidra informācija par izmaksām, ko viņi maksā un riskiem, ko viņi uzņemās investējot. Galvenais informācijas dokuments, eh, to komplekts eh, pirmo reizi ir paredzējis kopīgas informācijas standartus eh, visa veida investīcijas produktiem, kur tiek izmaksāts ieguvums attiecībā uz aktīviem. PRIPS attiecas uz investīciju fondiem, investīciju saistītiem dzīvības apdrošināšanas un struktūrētiem projektiem. Tie visi paļaujas un balstās uz uh, finanšu instrumentiem, uh, ieguves vai atdeves vērtībām. Visi šādi investīcija projekti, uh, kas tiek piedāvāti patērētājiem pēc 2016. gada decembra, tiem ir jāatbilst šiem jaunajiem noteikumiem pašā būtībā prips cenšas mazināt samazinātību un žargonu un paredzēt vienotu formātu un nevairāk kā trīs lapas pušu garumā. Pēc vienošanās Eiropas parlamentā ar padomu Eiropas uzraudzības iestādes ir cītīgi strādājušas, lai kopīgi uh, izveidot konkrētāks noteikums pamatinformācijas dokumentam KID. Un uh, mani kolēģis sniegs jums uh, konkrētāku informāciju par paveikto darbu. Es gribētu dažu minūšu laikā detalizētāk jums pastāstīt par Eiropas komisijas eh, darbu līdz šim, lai atbalstītu IZA un lai atbalstītu izveidošos noteikumus eh, vienotam informācijas dokumentam. Tātad šis īsais dokuments varētu būt ļoti noderīgs patērētājiem, un eh, komisija uh, veica šādu testēšanas pētījumu, kas ir izveidots, lai eh, dotu konkrētu informāciju par to, kādā veidā labāk informāciju saprotamā veidā liks priekšā patērētājiem un kā tad labāk izvēlēties ar dažādiem investīciju projektiem. Šī patērētāja testēšana tika veikta desmit dalību valstīs, eh, rūpīgi uzraudzītā ietvarā, lai sniegtu tādu plašu geogrāfisku tvērumu Eiropas Savienībā. Tāpat arī ar nolūku atspoguļot specifiskās īpatnības un attīstības līmeņus priekš tirgiem dažādās valstīs eh, Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu, ka šī kīda dokumenta darbība ir eh, laba. Uh, tika pārbaudīti, testēti dažādi produkti, tātad struktūrēti produkti, investīciju fondi ar eh, peļņu dzīvības apdrošināšanas jomā un tāpat arī saukt, eh, sauktie ar vienību saistītie investīcija kontrakti, kas eh, bieži vien ir pamatā dažādām izvēlēm investīciju jomā. Pētījums vēl nav pabeigts, bet ir jau tādi sākotnēji priekšrezultāti. Runājot par šo riska atklāšanu un veikuma scenārijiem, uh, patērētāji dod priekšroku vienkāršiem, skaidriem snieguma rādītājiem. Viņam nepatīk pārāk liels detaļas vai dažādas apakškategorijas. Šī riska prezentācija ir viens no galvenajiem izaicinājumiem šim KID dokumentam, tātad pamatinformācijas dokumentam. Vienkārši informācija, kā UCITS gadījumā, to patērētājs saprot vislabāk. Tātad ir nepieciešams klasificēt produktu riska kategorijā, skalā no 1 līdz 7 atkarībā no vispārējā kopīgā riska. Tur netiktu iekļauts nekāds tālāks sadalījums eh, tirgus, eh, kredīta vai likviditātes riskos. Eh, svarīgs aspekts eh, sarunās ir eh, par to, ka šajā kids dokumentā netiek iekļauti dati par iepriekšējo sniegumu, bet vairāk uzmanību tiek vērst uz turpmākajiem snieguma scenārijiem. Pētījumi parāda, ka šie snieguma scenāriji labāk tiek izprast tad, kad tie balstās uz neto sniegumu. Tas ir pēc tam, kad ir atskaitītas izmaksas. Tāpat patērētājiem nepatīk grafiki, viņi drīzāk dod priekšroku tabulām Izmaksu informācija šķiet ir viss sarežģītāk saprotam patērētājiem. Patērētājiem ir grūtības saprast dažādu veidu izmaksas, kā piemēram vienreizējas izmaksas, eh, regulāras izmaksas, eh, kaut kādas neparedzētas izmaksas un kā to visu atdalīt. Patērētāji vēlas vienkāršu prezentāciju un viņi visā vismā paļaujas uz vispārējo izmaksu ciparu, nevis uz sadalījumu. Londonas ekonomikas skola un EPSOS eh, pētījumu veicēju, šobrīd finalizē to, un um, tas varētu viss beigties oktobrī. Es, protams, labprāt atbildēšu uz jautājumiem par pētījumu, par līdzinējo darbu, un paldies, ka man uzklausījāt. Paldies, un tagad vārds uh, Maģurkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām sniegšu tādu kā kopsavilkumu par prips uh, darbu. Ehm, un eh, AJOP pārstāvis arī es ceru būs šeit un varēs atbildēt uz jautājumiem, kas iespējams eh, sekos eh, pēc šīm prezentācijām. Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, man ir liels prieks, ka man ir šī iespēja, kā pašreizējiem trīs uzraudzības iestāžu komitejas priekšsēdētājām, pastāstīt ekonu komitejai, kāda ir jaunāka informācija, strādāt pie tehniskiem standartiem, prips regulējumam. Eh, darbs pie eh, PRIPS eh, galvenā informācijas dokumenta KIDS, tas ir viens no svarīgākiem projektiem, ko šobrīd uzņēmusies kopīgā komiteja. It īpaši norādot uz to, cik svarīgi ir patērētāja un investora aizsardzība. Kā jau agrāk teicu, uzskatu, ka PRIPS KID dokuments būs redzams pierādījums SS darbam, mm, un to redzēs jebkurš iedzīvotājs Eiropas Savienībā. Mēs sākām savu sagatavošanos darbu pie PRIPS 2012. gadā un intensificējām savu darbu pēc politiskās vienošanās par PRIPS eh, regulējumu aprīlī 2014. gadā. Gribētu uzsvērt, ka eh, caurskatām un atvērta pieeja, eh, kas Eh, ir veicinājušas to, ka ir izstrādāt vairāk pētījumu dokumentu un eh, ekspertu panelis ir izveidots, kurā ir patērētāji pārstāvi. Eh, un nākošais galvenais solis būs konsultācija dokumenta publicēšana novembrī. Vēl viens aspekts ir tāds, ka Eiropas uzraudzības aģentūras piedalās šajā patērētāju testēšanas pasākumā, par ko jau Svens Getners nu pat stāstīja no komisijas Patērētāja un investora aizsardzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka politiskās izma, policijas, kas izmaiņas eh, tiek um, veiktas balstoties tādu patiesu skatījumu. Eh, kits dokumenta veiksmīga darbība būs atkarīga no šīs dokumenta prezentācijas, no tā satura, tāpēc uh, Es aģentūrām ir jāvērc uzmanību uz uh, ETS un šiem dažādiem aspektiem un jānodrošina arī nosprostais termiņš 2016. gada 31. mārts. Tomēr darba gaitā ir kļuvis skaidrs, ka ir uh, cieši sasaikts starp šo ETS un tiem, uh, kur ir nepieciešams pārskats, tāpat saistībā ar KID un KID dokumentu iespējamā pārskatīšana. Kopīgās komitejas vārdā tāpēc gribētu informēt, ka mēs pozitīvi vērtējam to, ka vajadzētu saskaidrot um, laiktermiņus visiem RTS, e tā lai pakotne kopumā tiktu nodrošināta martā nākamgad. Mēs eh, kontaktēsimies ar eh, komisiju un eh, likumdevējiem atbilstoši. Tagad dažos vārdos par trīs galvenajām tēmām, kas ir jārisina uzraudzības iestādēm. Gribu uzsvērt, ka diskusijas joprojām turpinās ar es aģentūrām par gadu lēmumiem, kas teksta tiks iekļaut šajā konsultāciju dokumentā, un šie lēmumi vēl galīgi nav pieņemti. Tomēr centīšos sniegt pēc iespējas skaidrāk norādes par to, kādā virzienā mēs ejam un uh, Eh, no es aģentūrām mēs eh, gaidīsim jebkādus komentārus, kas tām vēl būs līdz šī darba beigām. Gribu tātad sniegt zināms pārdoms par risku uzrādīšanu, tātad saistībā ar ehm, izdevumiem un ieņēmumiem. Pirmkārt par riskiem. Ir skaidrs, ka riska indikators eh, KID dokumentā būs viens no galveniem elementiem, ko patērētājs ņems vērā, veicot savu investīciju lēmumu. Esam aplūkojuši to, kā labāk prezentēt šos riska indikators KID dokumentā un kādu metodoloģiju vajadzētu izmantot, lai aprēķinātu riska līmeni līmeni konkrētam produktam. No prezentēšanas puses eh, mēs galvenokārt eh, vadāmies no patērētāja testēšanas pasākumu rezultātiem. Šai sakarībā vienkārša prezentācija šķiet eh, labāka. Tāda būtu izvēlama. Par metodoloģijām. Tātad trīs pieejas atkal, kas ir ieskicēts mūsu diskusiju dokumentā, tās viss tiek šobrīd apsvērts. Viena pieeja būtu izmantot gan kvalitatīvos, gan kvantitīvos kritērijus, eh, bet eh, cita metoda varētu būt kvantitatīva tikai savā raksturā. Mēs uzmanīgi analizējam eh, informāciju, ko esam saņēmuši par šo tehnisko diskusiju dokumentu, un tādējādi centīsimies ņemt vērā visdažādāko veidu prips. Gribētu uzsvērt, ka nav viens perfekts risinājums attiecībā uz risku uzrādīšanu, un vienmēr būs jāpanāk kāds kompromiss Jo vienkārši ir prezentācija, jo mazāk uh, diskriminācija attiecībā uz dažādiem produktiem ar vienādu riska profilu. Bet mums jādod skaidrs signāls par risku, un tas ir absolūti svarīgi, lai veicinātu ieguldītāju uzticību, lai viņi būtu droši, ka mūsu priekšlikums šajā jomā būs uh, droša un uh, nodrošinās riska uzrādīšanu investīciju produktiem. Tālāk, pāriešu pie izmaksām. Mēs zinām, ka daudz patērētāji nepievērš pietiekam uzmanību izmaksām, izvei, veicot savus investīciju lēmumus, un šai ziņā uh, Ir iespējams, ka prips regulējums paredz, ka informācija par izmaksām būs uh, pietiekami skaidri izcelta norādīta. Patērētājiem tāpat arī ir zināms grūtības novērtējot uh, šīs izmaksas, īpaši salīdzinot dažādo produktu izmaksas ar dažādām izmaksu struktūrām. Un tieši tāpēc mēs savā darbā uh, esam vērsuši uzmanību uz šo izmaksu atspoguļošanu. Galvenais mērķis ir nodrošināt visaptvarošu informāciju par izmaksām, darīt to ar izmaksu indikātoru palīdzību. Tam ir jābūt jāparādz, jāparādz redzamās un neredzamās izmaksas. Un tā tad jāparāda vienreizējās izmaksas, tādas, kas notiek regulāri, un mēs esam droši, ka varēsim uzlabot caurskatāmību, tāpat laikā nodrošinot vienādas spēles noteikums starp dažādiem produktiem. Uh, Par eh, darbu pie prips kopumā mums ir jāpievērš uzmanība specifiskajiem raksturu lielumiem eh, konkrētiem produktiem. Runājot par izmaksu, labs piemērs būtu, piemēram, eh, riska prēmijas ieguldījumu produktiem, un šeit jāņem vērā tas, cik svarīgi ir informēt investoru, tāpat laikā atzīstot arī šo izmaksu raksturu. Un pēdējais punkts. Attiecībā uz iespējamā pripa atdevis eh, indikācijām norādēm. Esam jau runājuši par šīs informācijas uzrādīšanu, tātad, ja notiek tā un tā, tātad eh, kāds varētu būt iespējamais scenārijs vai arī kombinēt ap šīs pieejas. Tātad pēc šīs pirmās pieejas eh, produkts sniedzējs apraksta, kā šis produkts darbotos dažādos tirgus apstākļos, bet nekāda informācija netiek sniegta par to, cik iespējams varētu būt šis tirgus konkrētais scenārijs. Otrā opcija - definēt uh, Eh, KIT dokumentā šo scenārijas atkarībā no tā, cik eh, liela un iespējama varētu būt eh, ieguva atdeve. Iegu Šīs patērētāja tests norāda, ka tas varētu būt ļoti sarežģīti eh, privātpersonām saprast eh, šo varbūtību saistībā ar informāciju. Tātad, jo vienkāršāk informācija, jo iespējams atkal labāk. Es domāju, ka šis īsais ievads ir bijis noderīgs, un mēs uzklausīsim jūs viedokļus par mūsu darbu pie prips. Paldies par uzmanību. Thank you very much indeed, Mr. Mayor. Now... Paldies, mērkungs. Bajata kungs, tātad. Es nezinu, cik liek jums tad vajadzētu gribētu runāt, bet eh, Nīnermāja kungam jādodas prom jau sešos. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lai es skatos priekšsēdētāji, bet īstenībā jautājums ir jums. Pēdējais jautājums par būtiskās informācijas noteikumu. Mēs vēlamies, protams, nodrošināt līdzsvaru. Viens ir eh, aizsardzība un efektivitāte, uh, otrs ir eh, pieejamība un arī skaidrs eh, pārskats par dažādiem finanšu produktiem, kas dažkārt ir ļoti sarežģīti un iekļauj ļoti nopietnus riskus. Un toreiz eh, arī Eiropas parlaments noformulē vairākus tādus savus iebildumus un bažas, un mēs norādījām, ka pirmkārt informācija nav gan vērsta uz to, lai investori varētu pieņemt tādu informētu lēmumu, bet gan, lai palīdzētu pārdevējiem pārdot savu produktu Un toreiz mēs to ļoti nopietni kritizējām un arī norādījām, ka ir jāskata īstenībā pēc būtības daudz jautājumu. Tāds, ja mēs skatām par riska kritēriju izvēli, un kas atspoguļo dažādu veidu līdzinājumu veidus, kas saistās arī ar izvēlēto produktu. Un es gribētu dzirdēt šodien jūsu viedokli tālāk par peļņas sadalīšanu jo mēs runājam gan par riskiem, kas saistās ar katru atsevišķo finanšu produktu, un papildus arī padomas nostāju un tālākajās samierināšanas sarunās. Mēs vēlamies tieši norādīt, ka līdz šim līdzinējā mm, uzņēmuma darbība īstenībā nepiedāvā tādus konkrētus objektīvus kritērijus attiecīgi uz nākotnes riskiem. Un mm, mēs vēlētos tiešām šo tam atrisināt lai arī nākotnes darījumiem mēs varētu īstenībā pateikt, kādi konkrēti riski, to precīzi noteikt arī no patērētāja skatpunkta, lai varētu precīzāk novērtēt šos riskus, kas ar to saistās, un kāda varētu būt iespējama zaudējuma. Vai jūs lūdzu varētu var mums paskaidrot? Un tāpat arī, arī kāda ir šēšļi tās ievēršanai, un kādā veidā tad šos informācijas dokumentus mēs varētu ieviest, lai šo praksu varētu īstenot. Paldies! Paldies, Laknīna Mērkungs! Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ka ņemat vērā arī mans šodienas laika ierobežojums. Es runāšu par sirkas patikainas vārdā. Un tā kā es tikai uzdošu šos viņas jautājumus. Patikainas kundze, patikainas kundze vēlas pateikties par ļoti labu darbu. Te parādās tiešām ļoti ļoti nopietni analīze. Viņi arī piekrīt šiem trim riskiem - tirgus risks, likviditātes risks un mm, mm kapitāla risks. Un mēs vēlamies arī pateikt, lai šiem riskiem būtu skaidri pārskatāmi un tos varētu visi arī labi saprast. Pēdīkainis kundze uzskata ļoti svarīgs laiks. Risks mainās paši laikā, un līdz to tas ir būtu jāatspoguļo arī konkrētajā modelī. Tālāk par novirzītajiem aktīviem. Ja, piemēram, runājam par naftas uzņēmumiem ilgtermiņā, tad atkal te papildus ir jāskatās arī e, to, kādi ir nopietni centieni samazināt CO2 emisijas. Tam, protams, arī varētu būt ļoti būtiski ietekmi vēlāk uz naftas pārstrādes uzņēmumu. Un, lūk, tādā modelī būtu jāņem vērā arī daudz plašāk šādi riski. Cirpa arī vēlas uzdot jautājumu. Vai ir bijis vispār kāds padomājis par to, kādā veidā varētu vizualizēt šo sagatavotu kopsavilkumu un sākotnējos rezultātus varētu padarīt saprotams patērētājiem? Par izmaksām. Viņa arī runā par to, kādā veidā varētu skaidri atspoguļot arī šos uh, veiktspējas un tādas snieguma rādītājus un kā tos pretnostat izmaksu scenārijiem. Viņi uzskata, ka summējot šīs izmaksas, par ko jau runā arī citi, tas parādījās līdz šim jau, un tas ir tiešām, iespējams, bijis aptverošs pašiem arī lietotājiem. Ja mēs summējam visas izmaksas, jāatzīst, gan bieži vien tad um, mm, mazumtirdzniecībā to īstenībā ļoti grūti saprast un izsekot. Tādēļ kādā veidā varēs novērtēt un savietot vienkāršotā un saprotamā veidā uh, atsevišķās izmaksas un summētās izmaksas. Un lūk, viņa vēlas saņemt atbildes, bet aicinu, lai jūs ar viņu sazināties. Paldies, minimē kungs, tāds Vimbornas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Nu, tad es izteikšos arī Kamalkunga vārdā, kurš arī nevar ierasties šodien, diemžēl. Es neteiktu, ka deputātu, tas, ka viņi nav uz vietas, nu, būtu tā kā signāls, ka viņam neinteresē jautājumu. Tā kā es socinātu, varbūt nedomāt, ka tāds ir. Doktors Kamals īstenībā jau man arī nodeva savas piezīmes, kurā daudz jautājumu ir atbildēti un, no komisijas puses. Bet mums visiem ir ļoti nopietnas mērķis. Mēs vēlamies no prips sagaidīt tādu lietotājiem draudzīgu formātu veidu, lai visi investori Eiropā varētu tiešām to labi izmantot. Un tā, ka jums jau ir otrkārt, otrā sabiedriskās apšķiršanas kārta, es domāju, jūs te jau to esat ņēmuši vērā. Un Kamalkungs vēlas arī, lai šāds sabiedriskās apšķiršanas turpinās, pirms tad mēs saņemam karalīgo komisijas priekšlikumu. Un te liederīgi, protams, arī būtu iznot šos testus par ko runā komisija šodien. Un tādēļ tiešām prieks dzirdēt, ka tas ir liederīgi un ka jūs jau esat uzsākuši arī šo darbu un iegūt konkrēts liederīgs tāds rezultāts. Mēs tikai sagaidām arī tādu galziņojumu šeit komitejā, jo tas jau īstenībā dos par daudz lau, plašāku jautājumu loku nekā tikai atsevišķais likumdošanas priekšlikums. Tā kā mēs pie vis tā strādājam un mēģinam tiešām labāk saprast kādā veidā investori pieņem šos lēmumus. Nu, protams, um, izdevumu summa, un šis modelis būs ļoti būtisks arī apsvērums. Ir kā jau sanāk, ka visi gribētu dzirdēt, vienkārši nosauciet konkrētu skaitli un viss kārtībā. Uh, iespējams arī kā investors, nu, tā arī izvēlētos darīt, bet ir laikus papildus jāpredz iespēja, ka var un pieprasīt papildus informāciju par atsevišķiem elementiem. Un tas skaidri atklātos zināmā struktūrā, un lai investori varētu precīzi salīdzināt, kāds ir šīs konkrētās izmaksas, pārvaldības izmaksas, transakcijas izmaksas un tā tālāk. Tātad ir jānoredz un jāparedz šādu papildus iespēju pēc pieprasījuma iegūt šādu informāciju. Tālāk, ja mēs skatāmies uz MEFID saistībā ar šo dokumentu, MEFID pieprasa, lai transakcijas izmaksas būtu man, minimāls un nodrošinātu iespējami labāku izpildi. Un viņi tiešām vēlas, lai būtu skaidrs, precīzs skaitlis, kas kalpot par salīdzinājumu, un lai varētu nolemt par labu konkrētam lēmumam. par MEFIT kārtību tātad un par PRIPS. Es domāju, ka te vajadzētu to saskaņot, jo tas iet roku rokā. Mēs papildus arī varam mēģināt saprast visplašāko produktu klāstu, kas pakļausies šim PRIPS, un uh, to vajadzētu vēl precīzāk dzirdēt no komisijas, kā jūs tas varētu būt. Un vēl, doktors Kamals norāda uz sekojušu jautājumu komisija jau daļēji par to runā, kad runā par atsevišķām risku kategorijām, tad jūs atsiet balstoties jucits um, kārtību un tur ievērot šo vienkāršo uh, līkni, bet um, mēs runājam par vienkāršo līkni, kas ir uh, saprotam gan investoriem un papildus arī ar risku analīzi nebūtu pārāk tāda smagnēja, kas arī pašiem produktu piedāvātājiem. Un ar to saistītās iespējamās izmaksas. Paldies! Paldies, Vienbonas kundze! Tā Gigalgungs. Paldies priekšsādātājiem! Paldies, ka jūs ļoti nopietni šajā jautājumā esat pieķērušies un trīs lapas pušu dokumentam. Uh, sekot līdz 160 lapas pušu dokuments ar paskaidrojumiem. Nu, protams, tas tiešām es saprotu, ka ir ļoti sarežģīts šāds ļoti komplekss jautājums pasniegt, saprotam, vienkārši, lai arī nebūtu, pār, varbūt arī pārāk liela pārpratumi. Bet nu, mēs redzam, kāds īstenībā tas ir praksē, un tomēr tādā ziņā tas ir, ap, nu, jums ir milzīgs uzdevums šobrīd vēl priekšā par piedāvātajām izvēles variantiem. Kādā veidā mēs atklājam izmaksas? Ja mēs analizējam Gild eh, variantu, otrs variants ir eh, piedāvājam visas eh, summētās izmaksas. Ādēļ mēs runājam par samazināto peļņas rādītāju. Te to ir grūti um, saprast no patērētāja viedokļa. Un vai jūs esat lūdzu par to padomājuši? Varbūt tad īstenībā bagātības samazinājums. Īstenībā, es domāju, daudziem patērētājiem būtu daudz labāk saprast, kas tad ir kopīgais bagātības tāds uh, uh rādītājs, un tad tikai runāt par šo peļņas daļu. Un, uh, Tas varbūt atrisināt vairākas problēmas. Tālāk. Par riskiem un ieguvumiem. Nu, te ir jāskatās uz konkrēto citu saistīto jautājumu. Un kāds ir kopā ar pirmā līmeņa testu. Par citiem iespējamiem scenārijiem. Nu, tā arī var būt ļoti sarežģīta zinātnē atzīstām. Es arī gribētu tomēr zināt, kādā veidā jūs nodrošināsit, ka te ir reāls um, salīdzināšanas iespējas starp diviem atšķirīgiem produktiem. Kādi varētu būt šie standartizētie kriteriji, lai būtu pārliecība, ka izskatās komisijai ir te gandrīz uh, smiekli nāk. Interesanti pastāstīsiet jūs arī man šo anekdoti. Tātad par kritērijiem. Kā jūs nodrošināt, ka tas tiešām darbojas? Un tālāk. Vai esat veikuši zināmas pārbaudas arī par kredītu riskiem? Saprotu, ka jūs ņemat divus galvenokārt jautājumus. No esas puses finansējums par ilgspējīgām investīcijām. Nu, tas ar vienu ir pieaugušā tirgus daļa. Parlamentam tas var lopiet pašas un mums ļoti svarīgi. Ir jābūt tādiem skaidriem kritērijiem, pirms mēs varam paziņot, ka kaut kas tiešām ir il ilgspējīgs. Līdz šim liekas, ka tas tā nav. Te vēl ir milzīgs apsēgulda. Un mēs gribētu, lai komisija un es tas pasaka, ka viņi plāno uzstāt darbu arī pie šiem delģētajiem aktiem. Saprotot, ka, protams, es to īsteno tikai tad, kā ir skaidrs mandāts. Ja mēs skatāmies arī, e, nu viens puses, ka mēs ierošinām paštirgus attīstību un reizē arī nodrošinām uzraudzību. Paldies! Tālāk vārds komisijai. Gentner kungs lūdzu. Um, so if I understand correctly, I'm mostly going to answer to the last question. Tad es galvenokārt sniegšu atbildes pēdējiem diviem jautājumiem par izmaksām un uh, pēļņas daļu. Patērētāju pētījums atklāja, ka dažādi veidi šķēršļus ir īstenībā, nu, galvenokārt viņiem grūti saprast visus šos pasākumus. Uh, Un uh, ir grūti teikt, vai tas ir atsevišķis gulums no peļņas vai peļņas daļa vai kā savādāk, tā kā, nu, tam vēl būs jāvelk papildus uzmanība. Un mēs šobrīd mēģinām atrast tādu vislabāko risinājumu kopā ar EASU, to mēs darām. Tad par šiem snieguma rādītājiem. Nu, to jau esam, manuprāt, atbildēja par ilgspējīgu investīciju, investīcijām. Nu, tam mēs ļoti sekojam un skatāmies, kas būs iespējams tālāk. Un... Jā, būs arī iespēja, protams, jau tagad iekļaut informāciju par to visu. Kā es atceru, mēs tam sekojam šobrīd. Uh, Un papildus mēs arī domājam par pārskatu klauzulu. Nu, skatīsimies, ko tur varētu nākotnē darīt. Paldies! Un visbeidzot vārds. Esmas priekšstādātām lūdzu. Jā, paldies! Es arī varu tādu vispārīgāku atbildi un tad došu arī vēl iespēju kolēģim izteikties. Tad, kas jau izskanēja šeit, tiešām, kits ir jāizveido tāds dokuments, kas ir domāts investoriem, nevis tiem, kas pārdod šos konkrētos produktus. Jo, um, ja tie ir pārspīlēti risks, nu, un tas ir apslēpts, nu, tad tas nav pieļaujami. Tāpēc ir jānodrošina, ka investors var visam izsekot un arī saņem šādu izsmeļošu informāciju. Un tad, lai ņem šādu informētu lēmumu. Paldies par visiem komentāriem, tos ņemsim vērā turpmākajā darbā. Tas atspoguļo nopietno darbu uzdevumu, kas mums visiem vēl priekšā, un uzdevumu tiešām veidot tādu vienkārši saprotamu sistēmu. Vienlaikus ir jāsaprot tā, jo vairāk jūs sumējat, jo vairāk tāds detalizēts informācija, nu, pazūd. Cits saka, jābūt tikai vienotam, skaidram tādam riskam, cits saka, nē, vajadzētu tomēr nodalīt. Likviditātes risks, tirgus risks, kredīt risks. Uh, ja skaties, varam snieguma rādītāji, nu tad vēl ir savādāk. Un sanāk dažādi rādītāji, nu, attiecīgi, kur riski jūs izvēlat kā pirmo. Par izmaksām. Vai kādā veidā mēs varam arī tās summēt, nu, un apdrošināšana, protams, tad ir pilnīgi cits stāsts Investoram, protams, jūs sniedz tikai summu, tad, jās, protams, tieši ietekmē viņa lēmumu par to, cik tas īsti maksā un cik daudz likviditātes tas prasīs. Savukārt biometriskie rādītāji pilnīgi kaut kas cits. Tā kā te ir liels šis jautājums. Labi, viens ir tevis pieprasot vienkāršību, un otrs puses ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mēs nepazaudētu šādu galvenu informāciju, kas ir ļoti svarīga pašam investoram. Un tālāk par tehniskiem standartiem mēs piedāsim projektu, un tas, kas būs pieejams novembrī. Tas tā, par procedūru. Par apvērumu, jeb darbības jomu, viens no atvērtiem jautājumiem ir vien juridiskais jautājums. Iekļām vai neiekļām atrasinātos vecpapīrus. Nu, un līdz šiem šeit nav skaidrs atbildes. Par ilgspējību. Jā, tas būs viens no indikatoriem par informāciju šajā kopumā. Viens ir, ka jūs vienkārši tāpat paziņoja, ka kaut kas ilgspējīgs. Nu, jāatzīst, ka mēs uh, nespēsim pret to cīnīties. Mums te vajadzēs komisijā iekšēji koordinēt šo jautājumu un skatīties, kā šo jautājumu tad esmu kopā ar komisiju risinās. Un tālāk par samazināto peļņu šis grūtais vārds. Um, te, protams, ir jāskatās. Pirmkārt, jā, mēs uzskatām šo par tādu svarīgāku rādītāju, jo te ņem vērā gan produktu piedāvāto laiku, un, bet, nu, te mums vēl nav skaidra galvenā nostāja. Un vēl došu vārdu kolēģim Timam, kurš varētu pateikt, tad vēl dažs vārds. Ah, excuse me, yes, of course. Jā, jā, protams, atvainojos, lūdzu, Tim. Paldies. Manuprāt, eh, lielākā daļa no jautājumiem jau tika atbildēt šobrīd. Manuprāt, eh, šobrīd ir eh, svarīgi uzsvērt, ka tas nav nekāds pārsteigums, ka mums šeit ir trīs lapušu dokumenta skaidrojumi uz simts lapusēm. Tas, ko mēs mēģinam šeit risināt, ir kaut kas jauns. Es nedomāju, ka kaut kas tik plašs līdz šim ir vispār mēģināts, eh, tīpaši eh, godīgi salīdzināt izmaksas eh, šajās ļoti atšķirīgajās struktūrās. Tas arī parāda, cik liela ir izaicinājuma, piemēram, ar veiktspējas scenārijiem. Tas ir liels izaicinājums atrast pareizu kalibrāciju tam, kā tas tiek faktiski darīts Tas balstos uz datu komplektiem, jo detalizēti jūs cenšaties to aprakstīt, jo eh, vairāk jūs eh, saskaraties ar nepieciešamību regulāri aktualizēt šos datus. Līdz ar to jums ir tiešām liels izaicinājums atrast pareizo līdzsvaru. Bet mēs no savas pieredzes kopumā varam teikt, ka eh, liela skaidrība un detalizēts apraksts attiecībā uz to, kas ir neitrāls scenārijs, kas ir negatīvs scenārijs, kas ir pozitīvs scenārijs, tas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, eh, tas ir tieši tas izaicinājums, eh, ar kur mēs šobrīd saskaramies. Tas ir viss, ko es gribēju papildināt. Paldies! Es saprotu, ka šobrīd citu komentāru nav no kolēģa puses Tad es saprotu, ka uzraudzības aģentūra šobrīd izvērtē saņemtos konsultāciju rezultātus un tad uh, sagatavos uh, tehnisko noteikumu uh, projektus, kurus jāiesniedz nākamgad martā komisijai. Ar to esam noslēguši šodienas darba kārtību. Rītdien sākam pulkstens deviņos. Izskatot uh, Eh, darba kārtības eh, punktu eh, par papildu pensijas kapitāla uzkrāšanu institūciju